Bene, colleghi, se mm, gentilmente prendete posto. Darbie kolēģi, vai jūs lūdzu nevarētu ieņemt savas vietas? Un tad mēs varētu sākt mūsu sanāksmi, varbūt ar nelielu novēlošanos. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Un tad, kad mēs varēsim uzsākt šo sanāksmi? es esmu ļoti priecīgs eh, šeit sveikt Emeko Landa Būru kungu. Viņš ir eh, Releks ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors. Viņš strādā Eiropas komisijā. Eneko Landa Būrukungs šodien ir ieradies pie mums faktiski sakot ar dievis eh, savam bijušam amatam. Uh, kurā viņš pavada uh, burtiski pēdējās dienas. Viņš tālāk strādās kā komisijas delegācijas vadītājs Marokā. Droši vien jūs zināsiet, ka Marokas uh, status nesen ir mainījies, tagad uh, ir vairāk attīstītas partnerattiecības, tā kā advancētās partnerattiecības ar Maroku un Landa Būru kungs turpmāk strādās arī komisijas sastāvā, būs arī atbildīgs par ārējām attiecībām, bet viņš būs arī Marokas Eiropas Savienības, Eiropas Savienības Marokā delegācijas vadītājs. Tomēr šodien Landa Būrū kungs ir ieradies pie mums citiem eslu dēļ. Viņš ir gatavs ar mums diskutēt par pēdējiem notikumiem Eiropas Savienības enerģētikas politikā. Viņš grib runāt par notikumiem, kas sekoja pēc 30. jūlija līguma parakstīšanas par Naboko caurļvada būvniecību. Līdz tek šim projektam ir parādījušies arī kādi citi projekti, kur mērķis ir transportēt gan gāzi, gan naftas resursus caur tā saukto dienvidu koridoru. Mēs atbalstam šos projektus, un manā valstī, Itālijā, mēs atbalstam arī South Stream eh, projektu, kamēr citās valstīs lielāks atbalsts tiek sniegt Nabuko cauruļvada celtniecībai. Nākamajā parlamenta sesijā mēs plānojam padziļināt diskutēt par šiem dažādajiem projektiem, un arī šajā mūsu diskusijā mēs gatavojamies nākamajām diskusijām plenārsēdēm. Un tad mums vēl ir jautājums kolēģiem, vai mēs nevarētu atbalstīt arī šos mūtiskos jautājumus, kurus mēs varētu adresēt gan padomēji, gan komisijai attiecīgā kārtā. Un tādējādi septembra vidu parlamenta plenārsesijā mē, mēs varētu apspriest šo enerģētikas projektu politiskās sekas. Šodien mēs esam gatavi iepazīties ar jautājumu tekstu projektu. Šo jautājumu ir sagatavojuši koordinātori, un mēs varēsim arī diskutēt par jautājumu projektiem šajā sanāksmē. Un tad skatīsimies, vai mēs varēsim šo tekstu šādā reakcijā arī apstiprināt. Bet no sākuma uzklausīsim Landa Būru kungu. Šeit es nedaudz apsteidzu notikumu gaitu. Eh, un, bet no sākuma tāpēc došu vārdu Sārijusam Voļskim. Landa Būrukungs, acīm redzot, vēl nav ieradies, bet Sārijus Voļskis ir strādājis arī iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Viņš ir bijis arī Alīta komitejas priekšsēdētājs un eh, ļoti bieži strādājis arī kā referents par energopolitikas jautājumiem saistot tieši enerģētiku ar ārlietu politiku. Vispirms mēs uzklausīsim Sārijušu Voļski. Un tad tālāk turpināsim mūsu tālākās diskusijas. Tagad vairs neko negribētu piebilst. Ievadvārdu formā. Es gribētu vēlreiz pateikties Landa Būru kungam par to, ka jūs esat ieradies šeit, un mēs ļoti gaidam arī jūsu runu. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji kungs, godāmie deputāti, es vispirms gribētu apsveikt jūs visus ar ievēlēšanu parlamentā, un ir skaidrs, ka nākotnē jūsu ieguldījums Eiropas parlamenta darbā tikai pieaugs, un mūsu mērķis, mūsu kopējais mērķis ir padarīt Eiropas Savienības ārlietu politiku vēl spēcīgāku, vēl pilnīgāku. Protams, tas ir saistīts arī ar Lisabonas līgumu ratifikāciju. šajā komitejā mēs redzam ļoti svarīgu lomu. Mēs uzskatām, ka šai komitejai tīpaši liela loma ir tieši tālāko <clears throat> līgumu parakstīšanas uh, uzraudzīšanā. Un komitejas uh, uzdevums ir tālāk paplašināt un stiprināt, kā arī veidot spēcīgāku ārlietu politiku, kur būtu lielāks potenciāls. Un tātad vēlreiz, saka Landa Būrukungs, es a, sveicu pilnīgi visus un novēlu visu to labāko, un es ļoti ceru, ka jūs tiešām dosiet ļoti labu un ļoti pilnvērtīgu ieguldījumu. Un es gribētu arī pateikties komitejai par uzaicinājumu un paldies par doto iespēju izteikties šeit. Es gribu runāt par šo ļoti svarīgo tematu, energodrošības tematu. Man arī ir bijusi pieredze strādāt šajā jomā pēdējos sešus gadus. Es esmu bijis eh, Releks ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors, strādājis esmu tur sešus gadus, un šajā periodā es esmu redzējis, kā pieaug energodrošības aspektu nozīme cik lielā mērā energo jautājumi ir parādījušies dažādos ārlietu politikas aspektos, un visi droši vien atcerēšties eh, to, kas ir noticis mēnešas eh, gada sākumā, tad, kad eh, Krievijas valdība bija pieņemas lēmumu pārtraukt gāzes piegādes Ukrainai. Un šie gada sākuma pasākumi tiešām izraisīja ļoti negatīvas sekas daudzās dalību valstīs. Un vēl pavisam nesen, tas ir pirms gada, droši vien atcerēsties pēc Gruzijas krīzes. Arī šim notikumam bija ļoti plašas atskaņas, ļoti liela ietekme uz energo piegādēm, un uh, eh, dienvidu Kaukās teritorijām tika pārtraukta energoresursu piegādi uz, uz zinām laiku un tas vēl notiek līdztekus energocenu svārstībām pasaules tirgos, un tas viss kopā ir ietekmējis gan atsevišķu dalībvalsts, gan arī visu Eiropas Savienības ko kopumā. Dāmas un kungi, šeit pats svarīgākais ir padomāt par Eiropas lomu šādā kontekstā. Kā mēs veidosim savu valstu nacionālās politikas? kā tās definē energodrošības politiku un saistītos jautājumus. Komisija ļoti pieticīgā veidā, bet tomēr ar visu atbildību ir centusies risināt šos jautājumus saskaņā ar spēkā esošā līguma tekstu. Komisija centusies aicināt dalībvalsts apdomāt šos jautājumus, arī domāt par to, kā vislabāk izteikties vienā valstī. Mans uzdevums ir bijis vadīt sarunas ar Krievijas valdību, lai varētu noslēgt jaunu globālo līgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju. Un tad, kad es esmu Maskavā, tad es vienmēr ļoti aktīvi strādāju, un es jūtu, ka Eiropas valsts ir tiešām ir spējīgas runāt vienā valstī, un tad runāt vienā valstī vienā tādā veidā mēs eh, tiešām esam spējīgi panākt daudz vairāk vienotā frontē vienmēr ir lielāks spēks. Un tieši tādā garā mēs plānojam strādāt arī turpmāk. Lai arī nevienmēr mēs esam guvuši virsroku, nevienmēr mūsu vienotā pozīcija tiešām ir pieņemta. Ko tad komisija ir darījusi, izdarījusi šo brīdi? Mums ir izdevies pacelt energodrošības jautājumu prioritākā pozīcijā. Tātad mūsu divpusējo attiecību plāksnē tagad energodrošības jautājumiem tiek pievērsta lielāka uzmanība. Mēs esam piedalījušies gandrīz visos enerģētikas samitos, kas ir notikuši pēdējo gadu laikā, kur ir sanākusi, sanākušas gan Eiropas Savienības valstis, gan arī citas valstis. Mēs esam cenšies piedalīties pilnīgi visos attiecīgajos fórumos, esam tikušies ar Krieviju, ar ASV, ar Japānu, ar Ķīnu, ar Latīņamerikas valstīm. Esam veikuši sarunas ar mūsu uh, tuvo austrumu partneriem un valstīm tur. Un mēs esam centušies pasvītrot šo energodrošības jautājumu kā prioritāru lietu. Mums ir daļēji izdevies sarunās ar ārējiem partneriem arī pierādīt Eiropas modeļa efektivitāti, kur liek, tiek um, uzsvers likts uz integritāti, uz integrētu pieeju, uz moduļu savietojamību. Mēs esam veduši sarunas ar ASEAN valstīm, ar Latīņamerikas valstīm, Un visas šīs tālās valstis arī eh, savukārt cenšas integrēties kaut kādā veidā, viņi arī cenšas, vai vismaz tiecas eh, brīvu preču kustības eh, virzienā, viņi domā arī, ka tāda preci kā enerģija arī varētu pārvedāt brīvi, brīvākā veidā, tāpēc viņi raugās uz Eiropas Savienību kā piemēru. Tad mēs esam izveidojuši arī mehānismus, lai nodrošinātu uh, Eiropas Savienības spēja labāk uh, noregulēt krīzes. Mēs esam guvuši labu mācību no Ukrainas, mēs esam guvuši mācības no situācijām, no notikumiem dažādās citās valstīs, un mums šobrīd ir mehānismi, uh, ar kur palīdzību mēs varam labi mainīties ar informāciju dalībvalstu starpā. Lai attiecīgi rēģētu uz krīzēm, lai attiecīgi noregulētu tās, lai mēs varētu viens otru atbalstīt šādos risinājumos. Un es uzskatu, ka tas ir noteikti sasniegums, kuru ir vērts pieminēt. Tad mēs esam iekļāvuši arī enerģētikas jautājumu mūsu jaunajā stratēģijā. Pēdējā gada laikā mēs kopā ar Javieru Solānu, ar augsto pārstāvi, esam ļoti aktīvi strādājuši, lai aktualizētu Eiropas Savienības drošības stratēģiju. Un Javiers eh, Solāna ir strādājis pie drošības stratēģijas 2003. gadā, un tagad ir pienācis laiks šo drošības stratēģiju aktualizēt. Un mēs m, mm, Eiropas komisijā uzskatām, ka drošības prioritāšu sarakstā ir jāliek arī energoapgādes drošība. Un šeit ir izveidots arī sakartāts tīkls kur notiek informācijas apmaiņa par energodrošības jautājumiem. Mēs esam saņēmuši arī šīs komitejas atbalstu savā darbā. Priekšsēdētāji, jūs jau ievadvārdos pieminējāt to ieguldījumu, ko sniedzis ir jūsu priekštecis Sārijus Voļskis. Viņš eh, tiešām deva ļoti pozitīvu ieguldījumu. Mums izveidojās ļoti laba sadarbība ar Eiropas komisiju. Šī komiteja ļoti labi sadarbojas ar Eiropas komisiju. Un tas savukārt ir ļāvis Eiropas parlamentam formulēt savu nostāju energodrošības jautājumos, formulēt savu viedokli, savu redzējumu, un tas savukārt ir palīdzējis mums. Eiropas parlaments līdz ar to ir parādījis, ka spēj strādāt uh, atbildīgi politiski un ka mēs varam kopīgi pieņemt lēmumus. Šī komiteja Zārijos uh, Voļska vadībā ir piedalījusies dažādās sarunās par energodrošības jautājumiem, praktiski kontaktējusies ar visām ieinteresētajām pusēm šai ziņā. Mēs esam strādājuši pie jauniem tekstiem. Protams, nevienmēr mūsu viedokļi ir saskanējuši pilnīgi, bet mēs vienmēr esam varējuši diskutēt, un es domāju, ka turpmāk arī šādas diskusijas notiks. Tagad eh, kopsavilkumā es teikšu tā. Pat eh, pieņemot, ka mēs esam spējuši panākt eh, daudz ko, tomēr mēs nevaram būt pilnībā apmierināti ar situāciju, jo mēs komisijā esam pārliecināti, ka darāmā vēl ir ļoti daudz, un lai varētu pilnvērtīgi strādāt, lai varētu nodrošināt Eiropai lielāku ietekmi šajā jomā, mums tomēr ir jāspēr lielāks solis integrācijas virzienā. Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības kompetence šajā politiskajā jomā, un tas ir milzīgs izaicinājums, ar kur mums jātiek galā tuvākajā nākotnē. Ja Lisabons līgums tiek ratificēts, un es ļoti ceru, ka tas tā būs, un es arī ticu, ka tas tā notiks, tad tādā gadījumā Lisabons līgums atvērs jaunas durvis kas dos Eiropas Savienībai lielāks pilnvars. Eiropas Savienība iegūs lielāks pilnvars, nāks klajā ar jauniem ierosinājumiem, kas adresēti dalību valstīm. Līdz ar to mēs varēsim definēt precīzāk mūsu kopīgo stratēģiju un arī pilnvērtīgāk to īstenot. Arī nākamās komisijas uzdevums būs strādāt pie šiem jautājumiem. Kaut gan es ceru, ka mēs e, neakcentēsim tikai to, ka mums ir jārunā vienā balsī, ka mēs rīkosimies arī plašāk. Izteikties vienā balsī ir ļoti svarīgi, bet ir jāiesaist arī visi partneri enerģētikas jomā, lai sekmīgi virzītu uz priekšu e, šo uzdevumu kopumu. Laikam šī būs mana pēdējā vizīte šajā komitejā, jo es stājos jaunā amatā, tāpēc es izmantošu šo iespēju iespēju un nedaudz pastāstīšu jums par nākotni. Tā būs mana vīzija par nākotni. Es nedomāju, ka Lisabonas līgums būs pietiekams instruments, ka līdz ar šī līguma parakstīšanu Eiropas Savienība varēs netraucēt attīstīt enerģētikas politiku un vislabāk aizstāvēt Eiropas valstu intereses. Es atbalstu Žaka Delora priekšlikumu, kas izteikts pirms gada, nedaudz vairāk Francijas presē. Žaks Delors šajā aicinājumā izteicās par labu Eiropas enerģētikas līgumam, kas būtu līdzīgs citiem līdzīgiem pagātnes līgumiem, kas atbild konkrētam sektoram. Ja būs šāds energo apgādes vai enerģētikas līgums, uh, tad tas būs ar milzīgu spēku, kā agrāk iepriekšējā tērauda un ogļu kopienā. Līdz ar to dalību valstis būs spiestas dalīties savos energoresursos, tad mēs liktu kopā vienā katlā visu to, kas mums ir, līdz ar to Eiropas būs spēcīgāk. Mēs ļoti labi zinām, kāda situācija mums ir attiecībās ar Krieviju. Mēs arī zinām, ka mēs ļoti daudz esam atkarīgi no piegādēm no šīs valsts. Un mums ir jādomā, kā aizsargāt mūsu patērētāju intereses, mūsu energoresursu lietotāju intereses. Un, lai vislabāk aizstāvētu mūsu intereses, tad mums ir jāved diskusijas arī ar Krieviju. Protams, pilnībā šīm diskusijām ir jāatbilst mūsu dalībvalstu interesēm. Paldies priekšsēdētāji par doto iespēju izteikties arī par šo te jautājumu. Tālāk par attiecībām vai starp, par konfliktu, kas ir novērojams attiecībās starp Ukrainu un Krieviju. E, Krievija vairākas reizes jau ir apdraudējusi energo piegādes Ukrainai. Un tas ir tāpēc, ka Krievija vēlas, lai Ukraina nokārto savus iepriekšējos nenokārtotos parādus par energoresursiem, kas ir jau piegādāti. Mēs no komisijas puses esam rīkojušies proaktīvi. Mēs strādājām pie šī jautājuma visu pavasaru un arī vasarā. Un pateicoties tam, ka abas valdības, gan Ukrainas, gan Krievijas valdība mums ir uzticējušās, mēs spējām vest šīs sarunas veiksmīgi. Mēs esam iesaistījuši dažādas, dažādas puses šajās sarunās. Mūsu saruna mērķis bija novērst eh, turpmāko iespēju pārtraukt piegādes Ukrainai. Īsumā eh, jāsaka, ka mēs arī runājām par Ukrainas eh, iespēju atmaksāt iepriekšējo parādu. Mēs kontaktējāmies ar starptautiskām finanšu institūcijām, un starptautiskais valūtas fonds aizdeva Ukrainai kādu naudas summu, un šī nauda, šī summa tika izmantota, lai nokārtotu parādu par gāzes piegādēm no Krievijas. Mēs līdz ar to likām Ukrainai arī veikt iekšējās reformas. Un Ukraina ir arī modernizēs tagad savu gāzes sauruļvadu tīklu, savu sauruļvadu tehnisko stāvokli, Un Ukraina ir ierakstījusi savā nacionālā likumdošanā grozījums, kas nodrošina lielāku caurskatamību energoresursu tirgu. Ukrainas valdība ir solījusi turpināt modernizāciju savās sistēmās un apmaiņā pret šo apņemšanos ir saņēmusi atbalstu no starptautiskām institūcijām, gan Valūtas fonds, gan Eiropas eh, investīcija banka, gan eh, attīstības un rekonstrukcijas banka ir eh, devušas aizdevumus Ukrainai, un šīs summas tiek izmantotas, lai veicinātu tālāko energosistēmu modernizāciju šai valstī. Šobrīd ļoti grūti prognozēt, kad Ukraina spēs pilnībā nokārtot eh, savus rēķins par eh, nesamaksātām piegādēm, bet katrā ziņā pagaidām šī situācija ir noregulēta. Mēs nedomājam, ka kaut kas tāds varētu atkārt, atkārtoties kā mm, situācija, kas bija gada sākumā. Mēs uzskatām, ka mēs esam bijuši veiksmīgi starpnieki šajā situācijā, un situācija vismaz pagaidām ir nokārtot. Bez tam mēs esam veduši arī produktīvu dialogu ar Krieviju Un šīs diskusijas būtu jāskata tādā globālākā kontekstā arī saistībā ar iespējamo līgumu starp Eiropas Savienību un Krieviju. Enerģētikas jomā šāda līguma parakstīšana būtu ļoti svarīga, bet jāsaka, ka mūsu pozīcija sakarā ar šo līgumu ir ļoti tālas, ļoti atšķirīgas. Krievija nevēlas ratificēt eh, enerģētikas hartu. Parakstīta šī harta gan jau ir pirms dažiem gadiem, bet ratificēta vēl nav. Tad prezidents Medvedevs nāca klajā ar kādu alternatīvu priekšlikumu, kas ir pilnīgi diametrāli pretējs mūsu priekšlikumam, un tas mūs galīgi neapmierina. Mēs saskarījām dziļas pretrunas Krievijas darbībām starptautiskā līmenī. Mēs gaidām, ka Krievija rīkosies caurskatāmāk starptautiskajos darījumos. Es negribu šobrīd klāstīt vairāk par šo situāciju ar līgumu, bet grūtības šeit tomēr ir nu, viena no lielākajām grūtībām un arī galvenais uzdevums tomēr ka, ja šāds līgums tiks ratificēts ar Krieviju, tad eh, mums ir jānodrošina vajadzīgo piegāžu daudzums, un piegādes nosacījumiem ir jābūt pietiekami pievilcīgiem un interesantiem mums Eiropā. Jo tas ir mūsu galvenais mērķis, bet pagaidām mēs varam tikai vērot situācijas attīstību. Līdz ar to gribētu pasvītrot, ka arī šai komitejai ļoti svarīga loma saruna tālāk virzīšanā ar Krieviju Krieviju. Un tad vēl viens īsts komentārs. Tas ir kaut kas tāds, par ko runāja arī priekšsēdētājs. Un viņš, kad viņš komentēja Dienvidu koridoru. 8. maijā Prāgā notika ļoti svarīga sanāksme, kur piedalījās dažādu valstu līderi. Sanāksmes mērķis bija stiprināt valstu uh, kapacitāti, veidojot iespēju dot piegādes no dienvidu puses, no Kaukāza reģiona, no Irāks, no Ēģiptes. Līdera 8. maijā runāja par šo te jautājumu, kā stiprināt šo dienvidu dimensiju, dienvidu plūsmu. Es esmu gatavs arī sniegt detalizētāku informāciju, bet mm, šobrīd es gribēju tikai atzīmēt īsumā, ka šāds projekts pastāv. Mūsu mērķis ir mazināt atkarību no Krievijas piegādām. Mēs nevaram aizvietot Krieviju pilnībā, tas nebūtu iespējams. Bet eh, mums tomēr ir iespēja mazināt šo energo atkarību. To mēs varētu darīt, atverot jaunus tirgus, arī veidojot jaunas kooperācijas formas ar mūsu dienvidu partneriem, dienvidu valstīm no Kaukās reģiona, no Centrālās Āzijas, jo minētajos reģionos esošās valstis arī varētu piegādāt mums energoresursus. Šeit noteikti ir jāpiemina arī Nabuko projekts, pie kur mēs strādājam, un tad mēs vēl strādājam arī pie iepirkumu spējas paplašināšanas, lai mēs, lai mēs varētu iepirkt arī vēl no tālākām valstīm gan gāzi, gan naftu, kā piemēram mums ir tāds iestrādnes sadarbībā ar Alžīriju. Lūk, tāds ir mūsu galvenās darba tēmas. Mēs varam par tām diskutēt arī dziļāk mūsu diskusijas laikā. Un visbeidzot, atzīmēšu arī to, ka pagājušajā gadā bija arī tāda centiena atjaunot Barcelonas procesu. Tika izveidota un aizsākti darbi ar Vidusjūras Savienību, atceraties Sarkozi institīvu Tieši saistībā ar šo vidusjūras savienību e, mums bija vairāk projektu prātā energo sadarbības jomā. Šo projektu vidū ir kāds ļoti svarīgs projekts, e, kur ir doma attīstīt saules enerģiju. Priekšsēdētāji kungs, es jūtu, ka man vajadzētu beigt savus ievadvārdus tagad. Es gan vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka mums ir bijušas lielis, lieliskas attiecības ar šo komiteju un parlamentu kopumā. Releks departaments ir konstruktīvi sadarbojies ar parlamentu struktūrām jums parlamentā un arī šai komitejai būs lielāka loma, tad, kad būs parakstīts Lisabonas līgums, un mēs ceram, ka nākotnē mūsu attiecības vēl vairāk uzlabosies. Paldies! Paldies Landeburu kungam par tik skaidro prezentāciju. Un e, šobrīd ir ieradies Patariņkungs, sveicam jūs, tāpat arī Sarašvalskī kungs. Kā jau es minēju, viņš noteikti izteiksies šajā komitejā gan kā referents par enerģētikas politiku, gan arī kā bijušais šīs komitejas priekšsēdētājs. Tā kā noteikti došu arī viņam vārdu. Bet pirms tam vēlos informēt jūs, ka ir pieteikušies 13 cilvēki, kas eh, vēlas šajās debatēs piedalīties. Man ar to ir tad arī jānoslēdz šis saraksts. Tagad došu vārdu Sarašvoļs kungam lūdzu. Uh, all, that, uh, uh... Paldies, priekšsarētāji. Vispirms, atskaroties uh, uz situāciju pirms diviem, trim gadiem saistībā ar energoapgādes drošību, šobrīd varam ļoti patīkami secināt, ka esam sasnieguši labu progresu, nodrošināt sinerģiju ar Eiropas parlamentu, kas sākumā bija diezgan nobažījušies eh, par to, vai būs nepieciešami instrumenti mūsu rīcībā, un strādājot kopā ar eh, komisiju. Līdz ar to mēs esam nonākuši daudz labākā situācijā. Otrakārt, mēs esam daudz labāk šobrīd jau nodrošinājuši to, ka gan eh, parlamentā, gan padomē ir izpratni par situāciju un var ar gandarījumu uh, atzīmēt, ka atbalstu to, ko jūs sacījāt, ka to ir, ka ir nepieciešams eh, no, nodrošināt vienotu struktūru energodrošībai. Un jaunajā komisijā visdrīzāk būs struktūra, kas pievērsīs tam lielāku uzmanību. Skatīsimies, kā tad darbosies eh, līgumi Protams, ka mēs vienmēr atsaucamies uz Lisabonas līgumu, kas it kā mums dod uh, lielāku pamatu rīcībai, bet uh, jūs sacījāt, ka ar to varētu nepietikt. Tas varētu būt arī pozitīvi, iespējams, mums ir jāiet tālāk, uh, jāvirza šis pamats uz priekšu un jāvirzās tālāk tajā pašā virzienā. Tāpat e, jūsu atsauce uz Žaka Delora priekšlikumu par to, ka ir nepieciešams veidot e, enerģētikas nolīgumu. Manuprāt, komisijas jaunajā pilnvar termiņā e, šī energoapgādes drošība būs daudz robustāka, balstoties uz to, ka mums ir lielāka pieredze šobrīd. Tāpat ir pilnīgi skaidrs, ka tiešām ir jārunā vienā balsī, mums ir nepieciešami instrumenti, ar kuriem mēs varam sasniegt eh, mērķus, kādi ir uzstādīti energoapgādes drošībai. Es vēlos pateikties komisijai par sinerģiju, ko jūs esat nodrošinājuši sadarbībā ar mums, ar parlamentu. Eh, un it īpaši sadarbībā ar šo komiteju. Un es varu teikt, ka mūsu komiteja ir pietiekami nozīmīga loma spēlējusi. Tāpat mēs ceram uz tikpat pozitīvu sadarbību arī nākotnē, strādājot pie ārpolitikas, enerģētikas aspektiem. Gan attiecībā uz institucionālo sadarbību, gan attiecībā uz nepieciešamiem instrumentiem. Un cerams, mēs arī turpmāk eh, parlamentā skatīsim tādas prioritāras jomas, kā piemēram Nabuko projektu. Tā kā noteikti komitejas priekšsarētājs jau par to ir izteicies. Kaut arī es izsakos samērā pozitīvi, tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka pašreizējā situācija ir apmierinoša. Mēs saskaramies ar dažādiem izaicinājumiem, ar jauniem instrumentiem, ar jaunu komisiju, bet mums jāturpina darbs ir paldies. Ringrazio il um, collega Sairus Vossi per il suo. Jā, paldies eh, Sarešvalska kungam par viņa sacīto, un šobrīd varam uzsākt mūsu debates. Diemžēl tā ir nepieciešamība mums ierobežot jūsu rīcībā esošo laiku. Vienu minūti jums ir. Tad vispirms eh, vārds Sareš. Eh, paldies, ka atradāt laiku ierasties Energoapgādes drošības jautājums ir viens no būtiskākajiem uzdevumiem, ar kuru Eiropas Savienība saskarās. Mums ir jāatrisina tās problēmas, kas mūsu pilsoņiem ir energoapgādes jomā. Un Sarešvoskas eh, ir noteikti bijis ļoti svarīgs pārstāvšai komitejā. Tas jau tik pieminēts. Manuprāt, mums ir jāizmanto visi iespējami instrumenti mūsu rīcībā, eh, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība eh, atrod eh, risinājumus šai problēmai, kas atkal un atkal atkārtojas. Un viena no tām jomām, kur ir nepieciešams atrast risinājumu, ir jaunu līgumu noslēgšana ar Krieviju. Kādi instrumenti mums būtu vajadzīgi, lai mēs varētu pārvarēt pašreizējās grūtības sarunās ar Krieviju, lai varētu noslēgt šo jauno līgumu. Landeburu kungs runāja jau par tiem uzdevumiem, kas ir paveikti, bet es vēlos atgādināt, ka ir ļoti svarīgs arī re, viņa ieguldījums reģionālajās lietās, uh, Un savā amatā, kā Reliks ģenerāldirektorā, ģenerāldirektors, viņš ir tiešām eh, strādājis pie eh, eh, ārpolitikas joms attīstības, un es vēl, vēlos novēlēt Landesburu kungam visu labāko viņa nākošajā amatā, un noteikti viņš turpinās sniegt nozīmīgu ieguldījumu Eiropas Savienības dzīvē. Un kļūstot par komisijas delegācijas Marokā vadītāju. Es ceru, ka viņš tā vai tā atradīs laiku ierasties eh, komitejā šeit un sadarboties ar mums, bet katrā ziņā visu to labāko jums jūsu amatā jaunajā. Grazie, honorevoli Salafranko. Jā, paldies, Salafranko kungs. Tagad vārds eh, vi, vicepriekšsēdētājiem. Eh, paldies Landa Buru kungam par viņa ziņojumu. Ir prieks konstatēt, ka uh, mēs e, ļoti labi sadarbojamies, un ceru, tā arī tas paliks nākotnē. Runājot par energoapgādes drošību, mēs vienmēr to saistam ar Krieviju. Kaut vai tādēļ, ka Krievija ir viena no mūsu galvenajiem piegādātājiem, bet tā pašā laikā tā ir arī nozīmīga politiskā loma. Uh, Es tomēr vēlētu pievērst komisijas uzmanību tam, ka eh, drošība energo apgādē, un es šeit apzināti mainu šos vārdus vietām, ir sasniedzama, novērtējot to potenciālu, kas jau ir Eiropas Savienības dalību valstīs. It īpaši lielajās valstīs, Francijā, Spānijā, Mēs noteikti varam ar labāku koordināciju nodrošināt Eiropas Savienību vismaz ar vērā ņemamu procentu no tās enerģijas, kas ir nepieciešams. Līdz ar to es vēlētos aicināt pievērst uzmanību ne tikai austrumiem, bet arī rietumiem. Paldies! Grazie, viceprezidente. Pasku perfektus. Paldies eh, Pasko kungam Tagad vārds Vatsona kungam. Paldies priekšsēdētāji! Vēlos izteikt pateicību Landa Burukungam, kurš tiešām ir paveicis ļoti vērtīgu darbu līdz šim un vēlos atbalstīt Sala Franko kungu novēlējumu sekmīgi darboties arī jaunajā amatā. Priekšsarētāji kungs, Lantaburu kungs, es šeit vēlētos uzdot jautājumu par diskusijām, kas ir notikušas komisijā un padomē par situāciju, kurā mēs šobrīd atrodamies. Līguma parakstīšana Krieviju un četrām dalību valstīm par South Stream projektu ir jaunākais piemērs tam, cik fragmentēt ir mūsu energopolitika. Un mēs neesam vienīgie, kas tā domā. Jo šobrīd mēs jau esam sasnieguši samērā bīstamu atkarības uh, līmeni no Krievijas energoapgādē. Un tas varētu apdraudēt arī savienības kopējo situāciju. Uh, Izskatās, ka no tā mēs varam izdarīt divus secinājumus. Abi balstās uz daudz lielāku energoresursu ražošanu Eiropas Savienības ietvaros. Viens risinājums varētu būt saules enerģija, otrs liela ieguldījumi atjaunojamos energoresursos. Un par to jau Landaburu kungs norādīja, pieminot eh, iespējamu eh, saules enerģijas attīstību nākotnē vidusjūras reģionā. Es vēlētos uzzināt, kā ir bijuši rezultāti pārunās starp eh, Releks un Releks ģenerāldirektorātu un enerģētikas ģenerāldirektorātu attiecībā uz lielāku energoresursu apjomu ražošanu Eiropas Savienības ietvaros. Paldies, Vatson kungs, bet es aicināšu arī nākamos uh, runātājs uh, tomēr ievērot laiku. Ģenerāldirektori, es gribētu jūs apsveikt uh, sakarā ar jūsu nākamo amatu, un es domāju, ka jūs esat devis arī ļoti labu diplomātisku pārskatu par šo tēmu. Man ir viens konkrēts jautājums. Uh, vai uh, South Stream un Nabuko uh, eh, cauruļvadi paaugstinās energo uh, apgādes atkarību Eiropā, un vai mēs varam atļauties šo atkarību. Un tāpat, uh, kā jūs domājat, kāda ir uh, loma, uh, uh, kāda ir Gazprom loma un uh, tas, ka šiem Gazprom ir 50% e, turējums e, citos e, energoražotājus, vai tas arī varētu paaugstināt Eiropas atkarību no Krievijas? Trešais. Eiropas ekonomiskās atgūšanās programma un kaimiņu partnerība, kas tika pieminētas, vai tas ļaus mums nodrošināt iniciatīvas kaimiņu valstīs, lai tās varētu vairāk ražot enerģiju. Ko komisija ir plānojusi darīt šajā sakarā? Tāpat esmu dzirdējis baumas, ka Krievi ir nodomājuši neparakstīt energohartu. Vai jūs varētu apstiprināt šīs baumas, vai varbūt arī tās noliegt? Pēdējais jūs pieminējāt, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt pieticīgākai attiecībā uz to, kas tiek sagaidīts no Nabuko caurvada. Vai jūs domājat, ka Nabuko finansējumam vajadzētu būt lielākam? Tagad uh, pusotra minūte tiek piešķirta. Šolca kungam. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Uh, Liels paldies par jūsu ievadu. Es e, jums piekrītu, ka attiecībā uz Lisabonas līgumu mums ir vajadzīgs pārstāvīgs līgums, lai mēs varētu noteikt mūsu enerģētikas koncepciju. Mums tāpat ir jāparedz eh, prasības, tās jau ir iekļautas zaļajā grāmatā, ko sagatavoja komisija jau 2006. gadā. Bet konkrēts jautājums. Vai jūs domājat, ka mēs patiešām ar Nabuko caurvodu panāksim neatkarību, jo galu galā Gazprom uh, turpinās spēlēt savu lomu šajos jautājumos? Mums galu galā ir jādomā par ražotāju valstīm. Kā jūs vērtējat Krievijas valdības ambīcijas attiecībā uz uh, Eh, tā saucamās gāzes OPEC izveidošanu, un kā jūs domājat, kā mēs varētu pieslēgties šim projektam? Noslēgumā mums ir jādomā arī par iespējamu atkarību no Turcijas, bēgot no atkarības no Krievijas. Eh, Erdogans, piemēram, saista šos enerģijas jautājumus ar eh, Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Lielas paldies Šolca kungam. Tagad dodu vārdu Strasera kungam. Arī uz pusotru minūti. Lielas paldies ģenerāldirektoru kungam. Paldies arī Sarjušam Vojskim par šo izcilo analīzi, ko viņš sniedza. Gan par jauno komisiju, gan par parlamentu. Es domāju, ka mēs varēsim izmantot uh, iepriekš veikto darbu. Šī tēma sastāv no vairākiem punktiem, kas visi tiek apskatīti šajā komitejā. Es domāju, ka mums vajadzētu paaugstināt enerģijas efektivitāti, mums vajadzētu veicināt mūsu pašu resursus, mums ir vajadzīgas arī citas piegādes līnijas, vai nu tas būtu Nabuko vai kāds cits projekts. Mums ir vajadzīgi pēc iespējas vairāki piegādātāji, lai mēs nebūtu atkarīgi no viena piegādātāja. Pats svarīgākais eh, nodrošinātājs energo piegādē, protams, ir eh, ārpolitika. Un eh, tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī, kā jau jūs to minējāt un kā jūs esat arī rīkojies. Taču tajā pašā laikā mums vajadzētu būt, eh, eh, vajadzētu runāt ar mūsu partneriem, balstoties uz vienādiem nosacījumiem. Tas nozīmē, ka mums ir jādomā par atkarības samazināšanu no Krievijas, un tieši tāpēc šī vienošanās ir ļoti būtiska Eiropas Savienības e, interesēs. Mums ir jāatcerās, ka Krievija arī kaut ko vēlas no Eiropas Savienības. Uh, Tas ir saistīts ar Kaukāzu, ar Centrālā Āziju, ar Irānu un Irāku. Arī ar šīm valstīm mums ir jārunā. Tāpēc ir ļoti labi, ka jūs spēlēsiet jaunu lomu vidusjūras valstīs. Tas noteikti mums palīdzēs samazināt energoatkarību. Lielas paldies Strasara kungām, bet tagad eh, dodu vārdu uz pusotru minūtī Svobodas kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Divas piezīmes. Pirmā. Šorīt, tad, kad jūs sniedzāt savu pārskatu, mēs eh, tikāmies arī enerģijas eh, komitejā. Es nevēlos eh, kritizēt šeit neko, bet varbūt mēs varētu koordinēt jautājumus starp mūsu komiteju un enerģētikas komiteju. Es domāju, ka mums ir jābūt spēcīgai visa parlamenta nostājai. Tā nav ne Landa Burūkunga kļūda, nekāda cita kļūda, es vienkārši vēlējos to norādīt, lai mēs turpmāk varētu labāk strādāt. Uh, Nākamais. Es domāju, ka šis jautājums par Nabuko un South Stream ir vēl arvien atklāts. Es vēlētos dzirdēt komisijas nostāju, un varbūt ne šeit, bet kādā plenāra sēdē, par to, vai komisija vēlētos dot priekšroku vienai no šiem, vienam no šiem cauļavadiem. Mums ir vajadzīga arī, mums vajadzētu zināt arī komisijas nostāju par to, kā samazināt atkarību no Krievijas. Protams, ka mēs nekad nebūsim neatkarīgi no Krievijas e, gāzes jautājumos. Varbūt mums vajadzētu tomēr dot priekšroku Nabuko, e, domājot par cenām, par kopējo paplašināšanos. Šajā sakarā varbūt jūs varētu pateikt, vai komisija būs neitrāla, vai tā dos kādas priekšrokas, kādu priekšroku. Varbūt e, ir prioritāte attiecībā uz uh, laika grafiku. Es negribu, lai jūs šeit skaidri pateiktu, ka viens projekts ir slikts vai otrs labs. Paldies Svobodas kungam. Tagad nākamais runātājs. Vaigle kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nav pārsteidzoši, ka šodien vēl ar vienu mēs eh, pievēršam lielu uzmanību Krievijai, domājot par enerģijas jautājumiem. Taču mēs nedrīkstam ļaut, lai Krievija mums šeit diktētu savus nosacījumus. Mēs zinām, ka Krievijā ir lieli enerģijas resursi, un mums vajadzētu veidot pēc iespējas pozitīvākas attiecības. Tāpat mums vajadzētu mazināt spriedzi starp Krieviju un Ukrainu, lai mēs varētu nodrošināt piegādi caur Ukrainu. Taču pats svarīgākais ir tas, lai mūsu energoapgāde būtu droša. Tas nozīmē pētniecību, un arī pētniecību pār jauniem enerģijas avotiem. Paldies! Nākamais runātājs - Hautels kungs. Kundze. Lielas paldies, priekšēdētāji. Ir ļoti daudz diskutēts par cilvēktiesībām, par to, ka cilvēktiesības nevajadzētu upurēt energoapgādes vārdā. Šeit es runāju, piemēram, par Turkmenistānu. Uh, Tā ir viena no ļaunākajām diktatūrām pasaulē. Mēs varam pieminēt arī Krieviju, jo arī Krievijā ir bijušas dažādas cilvēktiesību un tiesiskuma problēmas. Es gribētu dzirdēt jūsu viedoklī šajā jautājumā, proti, kā mēs varētu ņemt vērā cilvēktiesības, veidojot jauno energopolitiku. Galu galā Mēs nedrīkstam nodalīt cilvēktiesības no energo jautājumiem. Šie abi jautājumi ir jāskata kopsakarā. Mums ir jānodrošina, lai mūsu energo partneri ievērotu cilvēktiesības un starptautiskās tiesības. Gribētu pieminēt kādu piemēru. Baltijas jūras reģionā pašlaik tiek plānots veidot Nord Stream cauruļvadu ir ļoti grūti izvērtēt šo situāciju. Ir pilnīgi skaidrs, ka e, šeit iesaistītās valstis neusticas viena otrai, un tas nav nekāds pārsteigums, jo, piemēram, Krievija neievēro starptautisko līgumu, tā saucamo ESPO līgumu. Šeit ir runa par e, ietekmes novērtējumiem, veidojot dažādus pārobežu enerģijas projektus. Varbūt mums vajadzētu izvirzīt nosacījumu, lai uh, mūsu energo partneri ievēro šādus līgumus, jo gal galā tie ir ļoti būtiski attīstot šādus projektus. Paldies, paldies Halstromas kundzei. Tagad eh, Šolca kungs no apvienotās kreiso grupas. Lielas paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka šis temats ir ārkārtīgi būtisks. Mums ir jādomā par to, lai enerģija netiktu e, bezjēdzīgi tērēta. E, Un šajā sakarā es gribētu runāt par inteliģentu energoresursu izmantošanu. Galu galā energoapgādes jautājums ir jāsaista ar vienlīdzīgu partnerību. Mums ir jābūt vienotiem ārpolitikas jautājumos, un te es runāju gan par Baltijas jūras caurvadu, gan par Nabuko, gan South Stream. Uh, gan par Eiromed. Es domāju, ka šīs, šos tematus nevar skatīt atsevišķi. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt eh, vienotu drošu energo apgādi kopā ar mūsu energo partneriem. Galu galā mums ir jāņem vērā visu iesaistīto valstu perspektīva. Liels paldies Šolca kungām. Tagad pusotra minūte tiek dota Lānsbērģi kungam. Uh, thank you, Mr. President. Lās paldies, priekšādātāji. Ģenerāldirektor, mans jautājums būs par uh, Krievijas enerģētikas hartu. Vairākus gadus šajā komitejā mēs esam sekojuši līdz notikumiem attiecībā uz enerģētikas hartu, un viss ir bijis arvien negatīvāk. Šī harta vēl ar vienu nav ratificēta. Tad, kad eh, parlaments savā rezolūci, savās rezolūcijās un citur uzsvēra, ka harta uh, ir saistoša Krievijai, it īpaši uzsverot 45. punktu, kurā ir skaidri norādīts, ka uh, Krievija, Krievijas varas iestādes ir izmantojušas jaunus argumentus, tad tika noteikts, ka šī harta ir obligāti jāparaksta taču tagad šķiet, ka šī parakstīšana vairs nav vajadzīga. Sočos ļoti tieši tika pateikts, ka mēs nekad neratificēsim un neīstenosim šo hartu, taču mēs iesniegsim jums savu projektu un jūs parakstīsiet mūsu sastādīto tekstu. Tas nozīmē, ka Krievija ir vienkārši nogalinājusi šo hartu. Tas nozīmē, ka Krievija centīsies uzspiest savus nosacījumus Eiropai. Vai jūs, eh, ģenerāla direktora kungs, zināt, ka šis jaunais eh, Krievijas projekts ir iesniegts un vai jūs zināt, ka tāds pastāv? Lielas paldies Lāns Verģikungam. Tagad dodu vārdu Jokonsārī kungam. Satvanās kundzei. Lielas paldies! Lielas paldies par šo ļoti interesanto prezentāciju. Es vēlētos parunāt par ārktisko reģionu. Pašlaik šajā reģionā notiek lielas izmaiņas, tās notiek daudz ātrāk nekā citur pasaulē. Uh, tas rada arī lielu konkurenci attiecībā uz enerģiju šajā arktiskajā reģionā. Komisija vēl nav pieņēmusi konkrētu nostāju šajā jautājumā. Varbūt mums vajadzētu izvirzīt šo jautājumu par prioritāro, tad, kad mēs runājam par enerģētiku. Tāpat es vēlētos pievērties Hautals kundzes uzdotajam jautājumam par Nord Stream cauruļu vadu. Ir veikti ļoti daudzi vidas pētījumi šajā projektā tāpat kā arī citos projektos. Vai jūs domājat, ka Nord Stream gadījumā mums vajadzētu pievērsties arī drošības jautājumiem, ne tikai vidas jautājumiem? Paldies! Paldies, ka izteicāties tik īsi. Tagad pusotra minūte tiek piešķirta Lunačekas kundzē. Lielas paldies, Salenta Būru kungs, jums! Uh, ir taisnība. Jūs ļoti pareizi teicāt, ka būtu ļoti noderīgi, ja Lisabonas līgums būtu stājies spēkā. Tas ļautu mums veidot kopīgu Eiropas Savienības enerģētikas stratēģiju. Tas ir ļoti būtiski. Mēs esam jau pieredzējuši arī mūsu mani kolēģi e, šodien minēja, ka uh, mūsu dalībvalstis ir ļoti atbildīgas par kopēju enerģētikas politiku. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi lai Lisabonas līgums stātos spēkā, un tad mēs varētu runāt par mūsu kopējo nostāju enerģētikas jautājumos. Protams, valsts mēs vēl nezinām, vai šis līgums stāsies spēkā vai nē. Man ir vēl viens jautājums, un mans kolēģis Butiko jau par to runāja. Jūs pats arī teicāt, ka ir ļoti būtiski samazināt atkarību no Krieviju. Es jums piekrītu šajā sakarā. Mēs redzam, ka, piemēram, Austrijā šī tirdzniecības platforma, centrālā uh, gāzes iestāde, ir iestāde, kurā Gazprom ir iesaistījusies ar 50%. Te ir runa gan par Nabuko cauruļvadu, gan par South Stream cauruļvadu, taču Gazprom šeit tur 50%. Un Es domāju, ka ja mēs runājam par neatkarību no Krievijas, tad, atklāti sakot, manuprāt, šeit rodas ļoti lielas problēmas. Es gribētu zināt, kāds ir komisijas viedoklis šajā jautājumā un kā komisija vēlas rīkoties. Paldies Lunačekas kundzei. Tagad uh, Kelam kungam vārds pusotra minūte. Lielas paldies priekšsēdētāji. Lande Būrokungs, es vēlētos jums pateikties par ļoti labajiem rezultātiem strādājot enerģētikas jomā. Es vēlētos vēlēt jums daudz veiksmes jūsu nākamajā matā. Jūs noteikti stiprinājāt parlamentā uzticēšanos komisijai, un, manuprāt, tas ir ļoti labs jūsu darba rezultāts. Es varu jums tikai un vienīgi piekrist, tad, kad jūs pieminējāt Žaku Deloru. Mēs nevaram būt apmierināti ar Lisabonas līgumu. Mums ir vajadzīgs visa Eiropas, Eiropas līgums, kas mums visiem būtu saistošs. Taču tā kā OPEC ir balstījis savu analīzi uz Sarieša Voļska ziņojumu, tad es vēlētos jums uzdot divus jautājumus par pašreizējo situāciju. OPEC uzskata, ka komisijai vajadzētu veikt eh, pasākumus, lai eh, kontrolētu eh, uzņēmumus, kas darbojas Eiropas energo jomā. Turpmāk tirniecības līgumos vajadzētu iekļaut tā saucamo energoapgādes drošības klauzulu. Kas pašlaik notiek attiecībā uz šiem jautājumiem pašlaik, kad jūs gatavojaties atstāt eh, komisiju? Es gribētu piekrist Hautals kundzei, ka attiecībās ar Krieviju, runājot par Nord Stream projektu, mums vajadzētu uzstāt, lai Krievija pievienojas ESPO konvencijai. Paldies eh, Kelama kungam. Tagad eh, debates noslēgs Kasulīgungs. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laika termiņu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mums vajadzētu runāt vienotā balsī. Mums vajadzētu veidot kopēju energo politiku, un tas ir tikai vienīgi pragmatiski. Taču, ņemot vērā, ka katrā dalība valstī energoavoti ir ļoti dažādi, man ir divi jautājumi. Pirmais, vai ir reāli panākt vienošanos par enerģiju ar Krieviju? Uh, balstoties uz principu, ka energo jābo, apgādē jābūt drošai un, un jābūt uh, savstarpēji saistībai starp piegādi un pieprasījumu, kā arī ņemot vērā visus ģeopolitiskos nosacījumus. Un otrais, uh, kāds ir mūsu plāns attiecībā uz solidaritāti energo krīzes jautājumā, vai mēs izmantosim uh, diversifikāciju un dažādus tīklus, lai palīdzētu valstī, kurai pietrūkst enerģijas un vai mēs nodrošināsim arī dažādas glabātos. La parola il dottor Landaburu per... Sašķirinātāja gāzē. Liels paldies! Es došu vārdu Landa Būrū kungam, un tad viņš apkopos mūsu diskusiju. Mēs dzirdējām ļoti daudz interesantu jautājumu, un tagad jums vārds apkopot un izdarīt kāds kopsavilkums. Paldies, priekšsēdētājs Akalanda Burukungs, un liels paldies visiem deputātiem par izrādīto interesi par uzdotajiem jautājumiem. Jūs jautājumi ir bijuši ļoti aktuāli. Man nav īpaši daudz laika atbildēm, bet es tomēr pacentīšos sniegt atbildes. Varbūt es nevarēšu atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem, tomēr izdarīšu kāds komentārs. Uh, Eh, par eh, dažiem problemātiskiem aspektiem, kas šeit izskanēja šajā diskusijā. Un, ja gadījumā kāds no jums jūt, ka neesat saņēmuši vajadzīgo atbildi, gaidīto atbildi, tad lūdzu rakstiet man rakstiskā formā, un es labprāt atbildēšu jums uz jūsu jautājumu tālāk, precizējot to, ko jūs vēlējāties dzirdēt. Es domāju, ka tas nebūtu produktīvi atbildēt pilnīgi uz visiem jautājumiem, jo bija tik ļoti daudz interesanti jautājumi. Es gan neizvairos no atbildības, bet es uzreiz apsolu, ka rakstiskā formā, ja jūs man atrakstīsiet savu jautājumu vēlreiz, es noteikti noteikti arī atbildēšu uz to. Tad kādi tad bija galvenie jautājumi, kas izskanēja šajā diskusijā? Pirmkārt, ļoti daudzos jautājumos izskanēja tēma, eh, kādas ir mūsu attiecības ar Krieviju. Tāpēc atbildēšu uz šo jautājumu kopumu. Mūsu attiecības ar Krieviju. enerģētikas jomā un sadarbības jomā tieši. Šāda veida sadarbība ir jāsaista ar kopējo Eiropas Savienības sadarbības stratēģiju ar Krieviju. Krievija ir mūsu kaimiņu valsts, un arī mūsu privātajā dzīvē mums nevienmēr ir pašas labākās attiecības ar mūsu kaimiņiem. Tomēr valstiskā mērogā ir jādomā plašāk, un tāpēc pirms viena gada apmēram komisija nākus klajā ar kādu priekšlikumu, kur mēs izvērtējām visus mūsu sadarbības aspektus ar Krieviju. Un nonācām pie secinājuma, ka mūsu intereses apusējās ir ļoti liels un arī mūsu savstarpēja atkarība ir liela, un šo iemeslu dēļ mums ir tomēr jāatrod veidi, kā sadarboties, kā vēst dialogu savstarpēji, lai arī varbūt šobrīd mūs nesaista vis tās vēlākās jūtas attiecībā uz valstu vadītājiem, kas šobrīd ieņem vadošos posteņus. Un energo jautājums ir īpaši svarīgs. Mums ir nepieciešama Krievija, lai nodrošinātu mūsu energoapgādes, jo šobrīd gāzes piegādes ziņā mums nav alternatīva risinājuma. Vismaz daļēji mūsu gāzes piegādes ir jānodrošina no Krievijas. Ne Norvēģija, ne Alžīrija nevar pilnībā apmierināt mūsu piedā, pie, pieprasījumu. Nevar to darīt vismaz īstermiņā. Un tāds ir mūsu dzīves fakts. Uh, Tāpēc ir nepieciešama Krievija. Bet no otras puses, Krievijai ir nepieciešama arī Eiropas Savienība. Mēs esam vajadzīgi Krievijai. Jo Krievija nebūtu nevarētu tik vienkārši pārdot savu gāzi vai naftu kādām citām valstīm. Un ja nav ienākumi no gāzes un naftas pārdošanas, tad Krievijā arī sāktos ļoti dziļa ekonomiskā un finansiālā krīze, kam sekotu arī politiskā krīze. Tas viss varētu izvērsties par ļoti grandiozu krīzi, tātad gribu pasvītrot, ka šeit ir savstarpējā atkarība. Lūk, šādā kontekstā mums ir jāpasvītro vēlreiz un vēlreiz, ka mums ir jābūt vienotiem savā starpā, Eiropas Savienības valstu starpā. Mums ir jābūt spējīgiem runāt vienā balsī. Un līdz ar to arī mums ir jāspēj atbalstīt mūsu kopīgās vērtības. Mēs nevaram vest kaut kādas atsevišķas sarunas ar Krieviju, ja mēs neņemam vērā mūsu pamatvērtības, kas iekļauj arī cilvēku tiesības. Tas attiec gan arī uz citām valstīm, ne tikai uz Krieviju. Ja jūs gribat veidot stabilu ārlietu politiku, tad eh, ārlietu politikā ir jāiekļauj pilnīgi visi aspekti. No otras puses, mums ir jābūt realistiskiem. Mēs gribam, lai mūsu pilsoņiem būtu iespēja dzīvot siltos mājokļos, lai varētu darbināt rūpnīcas, lai varētu nodarboties ar visām mūsu ikdienas lietām. Arī jācīnās pret klimata pārmaiņām un attiecīgajiem izaicinājumiem bet no otras puses ir arī izmaksas, kas bieži vien ir kaut kādu vērtību izpausmē, un jebkurai valdībai, ikvienai institūcijai ir jāņem tas vērā. Reālā dzīvē mums vienmēr ir jāpiekāpjas, ir jāizdara kaut kādas koncesijas. Un ilustrēšu to ar kādu piemēru. Mēs izjūtam no dalībvalstīm spiedienu, lai mēs uzsāktu citu asociācijas līgumu noslēgšanu ar Kaukās valstīm - Armēniju, Grūziju, Azerbaidžānu. Līdz šim mūsu pozīcija ir bijusi šāda. Mēs neuzsāksim nekādas sarunas. Ja kāda noteikta valsts šajā gadījumā Azerbaidžāna neuzlabos savu situāciju cilvēktiesību un demokrātijas jomā. Lūk, tāda ir bijusi mūsu nostāja, kuru mēs esam pauduši gan padomē, gan citviet, un mēs esam centušies meklēt līdzsvarots risinājums. Es daudz ceļoju, veicot savus darba pienākums, un visā pasaulē es esmu konstatējis, ka citas valstis, citas pasaules valsts uzticas Eiropas Savienībai, tāpēc, ka mēs cenšamies aizstāvēt pamatvērtības un aizstāvam cilvēktiesības. Tāpēc mūsu uzdevums arī šajā situācijā ir sarežģīts. Mums ir jābūt konsekventiem mūsu politikās. No vienas puses ir mūsu ekonomiskās intereses, kas mums ir jāaizstāv, un otrs puses ir pamatvērtības un arī cilvēktiesības. Šeit nav tāds skaidri redzams risinājums. Ja tāds viens ceļš būtu iespējams, mēs jau būtu to atraduši jau ilgu laiku atpakaļ. Mēs vienkārši lēnām virsamies pareizajā virzienā. Atgriezīšos pie Krievijas. Es tomēr domāju, ka mēs varētu panākt kādu vienošanos, mēs varētu vienoties par sadarbības ietvaru. Ir īpaši energo jomā. Un mēs varētu šādu noregulējumu enerģijas jomā eh, panākt varbūt eh, tuvāko dažu mēnešu, varbūt maksimums divu gadu laikā. Mums ir jāveido globāls attiecības ar šo valsti, nevajadzētu aizēnot ar kādu saspīlēm šīs attiecības. Un ja nākamajos dažos mēnešos mums izdosies uh, uzlabot sadarbības klimatu ar šo valsti, tad mēs varam būt optimistiski un optimistiski raudzīties nākotnē. Ko Krievija no mums sagaida? Viņi grib drošības nolīgumu. Nolīgumu par drošību. Par to runāja Medveģev kungs uh, pirms gada Viņus burtiski pārņēmuši šī ideja. Un apmaiņā mums ir arī jānāk lejā ar saviem priekšlikumiem. Mums ir jāveido dialogs energoapgādes jomā un paralēli jādomā par citiem līgumiem. Vai arī centīšos paskaidrot to nedaudz savādāk. Mūsu enerģētikas līgums ar Krieviju neietver tikai energo piegādes. Tas ir daudz globālāks, daudz plašāks. Un lūk, tā ir tā problēma. Tāpēc nav viegli veidot šādu līgumu tekstus. Ja mēs noliktu malā visas problēmas, kas mums ir ar šo valsti, uh, tad tehniski runājot, mēs ātri vien nonāktu pie kopīgām interesēm energopiegāda un tehniskā daļa, tas ir skaidri saprotams un abu interesēs. Krievija grib, lai Eiropas Savienība apņemas iepirkt noteiktas daudzumus naftas un gāzes no Eiropas Savienības noteiktā laikā. Tas tādēļ, lai Krievija savukārt varētu veikt attiecīgās investīcijas, kas ir Krievijai ļoti nepieciešams, lai modernizētu savu ražošanu. Ja viņi neiegūs naudu no resursu pārdošanas, viņi nevarēs investēt, un tad uh, viņu sistēmā ieviesīsies hauss. Mēs no mūsu puses atkal iegūsim to, ka vismaz vidējā termiņā mēs varētu saņemt no viņiem noteikts uh, gāzes un un naftas piegādes par noteiktām cenām. Lūk, tāda ir mūsu interese. Mums ir nepieciešams drošs piegādes, viņiem ir nepieciešama nauda, lai veiktu investīcijas. Protams, tas būtu daudz vienkāršots, tāds pārāk vienkāršots skaidrojums. Ir vēl citas lietas. Bet es personiski esmu diezgan optimistisks. Mēs tomēr redzam, ka pastāv zināma realitātes izjūta arī uh, nomenklatūras aprindās, ja es, es atļaušos izmantot šo vārdu nomenklatūru, lai raksturotu Krievijas birokrātiju. Kāpēc Putins un viņa dombiedri grib stiprināt spēcīgās Krievijas tēlu? Jo tur ir tāda vēlēšanās bet eh, ir arī cilvēki arī augstākajās aprindās, kas ir realistiski, kas vēlas modernizēt eh, valsti savu. Viņi saprot, ka ir nepieciešams modernizēt valsti un ir nepieciešams līdz ar to pārdot arī energoresursus. Un tas man liek runāt atkal par energo hartu, enerģijas hartu. Eh, kāds no deputātiem uzdeva jautājumu par to, kāpēc enerģētikas harta netiek ratificēta. Viņiem ir savi iemesli, viņi, viņi cenšas nākt klajā ar saviem argumentiem, kāpēc šis līgums netiek līdz galam īstenots un parakstīts galējā formā. Mums ir kāds neformāls dokuments no Krievijas, kur ir rakstīts, ka Krievija liks tranzītu valstīm, kā piemēram Ukrainai, uh, dos zināmas kontrols pilnvaras, kas nav ierakstītas enerģētikas hartā, un Krievija pati nevēlas, lai viņu uzskat par tranzīta valsti tur ir zināmas komplikācijas, kuras atbalsta gan Putins, gan viņa valdība. Protams, Krievija līdz ar šo energos vīru cenšas stiprināt savu varu Eiropā. Viņi grib mazināt mūsu iespējas alternatīvu meklējumā. Viņi tomēr vēlas, lai mēs būtu pēc iespējas vairāk atkarīgi no Krievijas piegādēm. Lūk, tā ir tā problēma. Tā ir Krievijas stratēģija. Mēs noteikti gribam nepakļauties šādai Krievijas kontrolē. Mēs negribam, lai Krievija šādā veidā mūs kontrolētu vai vadītu. Un tajā pat laikā mēs runājam arī par to, ka vajadzētu diversificēt mūsu piegādes avots. Lūk, tā ir tā lietas būtība. Un tas ir arī saistāms ar mūsu šodienas diskusiju par Nabuko, par dienvidu plūsmu, par South Stream. Tagad par Nabuko. Kāds no deputātiem šodien jau teica, ka Gazproms arī ir zināmā mērā iesaistīts Nabuko projektā, bet tas nav pats svarīgākais. Ir arī citas valstis - Uzbekistāna, Taģikistāna, Turkmenistāna, kas ir saistīts ar Nabuko cauruļvadu. Un šīs citas valstis arī ir spējīgas dot zināms eh, energopiegādes, lai mēs varētu mazināt mūsu atkarību no Krievijas, lai mēs varētu mazināt saspīlējumu. Bet Nabuko cauruļvadā vēl ir trīs problēmas. Pirmkārt, eh, Centrālās Āzijas un Dienvidkaukāzu valstu gatavība sadarboties un pārdot noteiktus resursu daudzumus Eiropai noteiktā laikā. Mēs neesam dzirdējuši tādu apņemšanos. Azerbaidžāns saka, ka varēs, Turkmenistāns saka, ka nevarēs dot piegādes. Eh, Turkmenistānai vispār ir ļoti nopietnas problēmas attiecībās ar Krieviju. Turkmenistāna jebkurā gadījumā nav demokrātiska valsts, un Turkmenistāna gribētu virzīt eh, savas idejas. Viņi uzskata, eh, ka viņiem ir jādiversificē savu politiku, viņi grib pārdot kaut ko mums, bet viņi nezin, vai viņiem būs pietiekami liels daudzums. Uzbekistānai ir arī tāda pati situācija. Lūk, tas mazina Nabuko nozīmīgumu. No otras puses, arī kā ir ar mūsu gatavību nopirkt noteikts energoresursu daudzumus no viņiem, cik mēs varētu apņemties pirkt no viņiem. Mēs strādājam pie šī jautājuma. Tālāk nākamais jautājums ir par tranzītu te ir atkal Turcijas problēma. 8. maijā Prāgā notika kāda ļoti interesanta sanāksme, kur kopā sanāca visu iepriekš minēto valstu vadītāji. Es arī tur biju. Un pirmo reizi mēs redzējām, ka parādās zināms saistības, zināms valstu apņemšanās, kas padara Nabuko projektu par tādu stabilāku. Un tad ir vēl kāds nolīgums, kur Turcija arī pirmo reizi ir apņēmusies izveidot tranzīta mehānismus, ko mēs varētu izmantot gan kā, kā saņēmēji, gan arī, ko varētu izmantot ražotāju valstis. Viņi pirmo reizi ir piekāpušies un atteikušies paņemt priekš sevis noteiktu gāzes resursu daļu. Viņi ir izdomājuši kādus eh, citus eh, kompensācijas mehānismus un principā pieņēmuši vadīt šo tranzītu saskaņā ar starptautiskiem eh, standartiem caur savas valsts teritoriju. Un jūlijā Turcija nāk uz klajā ar šo dokumentu, ar šo apņemšanos, un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir stiprinājis uzticamību Naboko. Tālāk nākamā problēma - Irākas valdība ir arī apņēmusies sniegt gāzi noteiktos daudzumos Eiropai un arī šo te gāzi varētu sūtīt caur Nabuko cauruļvadu. Tad varam rezumēt, ka stāvoklis ar Nabuko šodien ir labāks nekā pirms trim mēnešiem. Eiropas naudas līdzekļi ir atkarīgi no jums, dāmas un kungi, no jums deputāti, jo jūs esat tie, kas eh, piedalās lemšanā par budžetu. Jūs un arī padome. Un, ja diskutējot par budžetu nākotnē, jūs uzskatīsiet, ka Eiropas Savienībai ir nepieciešams veikt kaut kādus darbus, lai atbalstītu šo projektu, tad mēs iegūsim papildus naudas līdzekļus. Un tad mēs arī veiksim šos darbus. Mums jau ir atlicināts zināmas summas eh, arī Nabuko cauruļvadam esošajā budžetā, bet tas nav pietiekami. Šis jautājums joprojām ir atvērts. Situācija ir nostabilisies, uzlabojusies, bet, diemžēl, nav vēl līdz galam nokārtojusies. Uh, Priekšsēdētājs saka, ka man vajadzētu jau nobeigt savu kopsavilkumu, bet ļoti īsumā gribētu pieminēt arī South Stream projektu. Svoboda kungs uzdeva jautājumu par South Stream cauruļvadu. Mēs arī šai sakarā uzskatām, ka vajadzētu paplašināt eh, šo energopiegādes avotu daudzveidību, tāpēc mēs neesam pret South Stream un mēs nevaram pretstatīt Nabuko South Stream projektam. Eh, es personīgi labāk atbalstītu Nabuko, jo šeit ir daudz lielāka atkarības mazināšana no Krievijas un otrajā gadījumā Dienvidu koridorā šāda mazināšana nebūs tik liela un nebūs paredzēta. bet es runāju arī ar Itālijas valdību pirms Itālija vienojās par zināmiem projektiem ar Krieviju. Mēs jau par to diskutējam, bet īsumā teikšu tā, ka, dāmas un kungi, mēs tiešām nezinām par kādu līgumu, kas būtu parakstīts atsevišķi separāti starp kādu dalību valsti un kādu citu energoresursu piegādājušo valsti. Mēs uh, Zinām, ka ir līgums, kas ir noslēgts ar Krieviju un Ukrainu, bet ja es uzdošu šo pašu jautājumu Francijai un Vācijai, eh, tad viņi noteikti caurskatāmā veidā mani informētu par to, ko viņi dara. Tomēr, diemžēl, jāsaka, ka šāds informācijas iegūšana nav viegla. Es gan nesūdzos, vienkārši es gribēju atzīmēt, ka šis uzdevums ir ļoti liels, ļoti milzīgs un nākotne, ja mēs gribam rīkoties Eiropas līmenī, tad mums ir jāsaņem informācija no dalībvalstīm saulēcīgi. Ļoti bieži dalībvalsts nevēlas izpaust kādu informāciju. Viņi domā, eh, ka šeit nav Eiropas Savienības stratēģija, ka ir iespējams domāt tikai par šauri nacionālām interesēm, iespējams rūpēties tikai pašiem par saviem pilsoņiem, un ka nav nekādas Eiropas Savienības uzdevuma šai ziņā. Bet eh, mums šeit ir jāstrādā, un šeit es piekrītu arī Sāriusam Voļskim, kurš teica, ka daudz kas jau ir panākts. Un liels paldies arī Voļska kungam par to, ka viņš ir strādājis pie šī jautājuma. Paldies par jūsu ziņojumu. Uh, bet tomēr mēs esam atkarīgi arī no dalību valstīm, lai panāktu vajadzīgo progresu. Priekšsēdētājiem, protams, bija vēl citi jautājumi, man nebija iespējas atbildēt uz visiem, bet mēs varam turpināt šo dialogu arī nākotnē, dialogs ar komisiju un šo parlamenta komiteju. Šie jautājumi ir ļoti lieli, ļoti apjomīgi un arī svarīgi, un politiskā situācijā tiem arī ir sarežģīti. Es domāju, ka šī komiteja darbosies saskaņā ar savām pilnvarām, un mums vēl ir liels darbs priekšā. Paldies! Paldies eh, Landaburo kungam par jūsu visaptverošo un precīzo prezentāciju. Jūs devāt mums vielu pārdomām, un tāpat arī jūs eh, ļoti sekmīgi arī apkopojāt savus atbildes. Diemžēl esam. Um, kopumā iekavējuši 20 minūtes, jo mēs iesākām mazliet vēlāk nekā plānots. Bet katrā ziņā paldies jums par to, ka ieradāties šodien un visklātesošo vārdā vēlos pateikties jums par brīnišķīgo darbu, ko esat veikuši pēdējos gados eh, ārpolitikā, tāpat paplašināšanas jomā un uzskatu, ka jūs esat bijis ļoti nozīmīgs dalībnieks Eiropas Savienības procesos un domāju, ka jūs noteikti tāpat sekmīgi darbosieties savā jaunajā amatā, kā um, Eiropas Savienības delegācijas Maroko vadītājs. Tāpēc paldies. Tā, kā jau es sacīju pirms kāda laika. Tad tiek zālē izdalīts dokuments. Tas ir projekts mutiskajam jautājumam par enerģijas, pol, enerģētikas politiku. Un vairāki kolēģi ir vēlējušies nedaudz grozīt šī jautājuma tekstu. Līdz ar to es vēlreiz jūs, jums nosūtīšu e, šo grozīto jautājumu pēc koordinātoru sanāksmu šodien. Nu, tad varam pāriet tālāk e, pie nākamā punkta. Uzklausīsim arī Nesku kungu, kurš bija Eiropas parlamenta vēlēšana novērošanas delegācijas Moldovā vadītājs. Tas viss notika no 28. līdz 30. jūlijam Un runājot par situāciju Moldovā, mūsu komitejā ir bijuši jau trīs iespējas pārunāt, kas ir noticis kopš 5. aprīļa vēlēšanām. Tātad trīs reizes jau debats ir par to bijuši, tas nozīmē, ka mēs turpinam interesēties par notiekošo šajā valstī. Un jūlijā, 30. jūlijā, um, misija, kur organizēja ETSO, eh, piedalījās eh, šajā novērošanā un sniedza ziņojumu, kurā pozitīvi novērtēja šo vēlēšanu organizēšanu ziņojumā sacīts, ka kopumā starptautiskie standarti tika ievēroti, tomēr tika izteikti vairāki komentāri par to, ka ir nepieciešams konsolidēt demokrātiskās reformas Moldovā un ir nepieciešams arī uh, celt eh, tautas uh, kompetenci šajā jautājumā. Uh, Aicināšu klātesošos ievērot klusumu. Tātad eh, šobrīd dosim eh, vārdu Marinesku kungam, kurš iepazīstinās mūs ar to, kā noritēja šīs vēlēšanas, informēs mūs par to, vai ir pamatots opozīcijas sūdzības par vēlēšanām. Tātad Mēs arī, protams, varēsim izteikt komentārus un pārdomāt to, ko nozīmē šo vēlēšanu rezultāti attiecībā uz Moldovas iekšpolitiku un ārpolitiku un ko tas e, nozīmē saistībā ar attiecībām ar Eiropas Savienību. Lūdzu, Marinesko kungs. Paldies, priekšsarētāji! Kā jūs sacījāt jau, tad. Uh, Jūlijā Moldovā notika eh, vēlēšanas, kas eh, radās kā nepieciešamība eh, vēlreiz pārvēlēt, vēlreiz organizēt šīs vēlēšanas, jo iepriekšējās nebija izdevušās. Tā kā tika nolemts no parlamenta sūtīt vēlēšanu novērošanu delegācijas. Bija septiņi dalībnieki, trīs no EPP grupas. Tātad bez manis vēl divi kolēģi. Tāpat arī divi pārstāvi no sociālistiem demokrātiem. Balčītis kungs no Lietuvas un Vieni kungs no Bulgārijas. Vien Renāta Vēbera arī no Alde grupas. Un no zaļajiem arī pārstāv no Latvijas. 27. un 28. jūlijā mums bija tikšanās ar Eiropas Savienības eh, vēstniekiem Moldovā. Tāpat mēs tikāmies arī ar politikas, policijas, ar eh, politiskiem eh, spēku pārstāvjiem Moldovā. Un tāpat mēs arī uh, sadarbojamies ar startautisko vēlēšanu novērotāju komandu, ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un tā tālāk. Tad balstoties uz notikušajām sanāksmēm, tikšanām, mums tad bija iespējams veikt šādus novērojumus. Salīdzinot ar 5. aprīļa vēlēšanām, šajās vēlēšanās eh, slieksnis, tik, lai tiktu ievēlēti, tika samazinās no 6% uz 5%. Bija nepieciešams, lai uh, vēlēšanās piedalītos uh, nevis 50% kā agrāk, bet 35%. Tomēr ierobežojumi attiecībā uz pie, tiesībām piedalīties vēlēšanās tika saglabāts. Uh, Politiskā priekšvēlēšana kampaņa raksturoja savstarpēju uzbrukumu starp partijām, komunistiskā partija apsūdzēja opozīciju eh, par to, ka viņi ir izgāzuši iepriekšējās vēlēšanas, savukārt opozīcija to pašu izteica par komunistisko partiju. Tā kā visa šī kampaņa bija tāda, kas, kuru caurvīja, principā varētu teikt pat naids. Un varam teikt, ka vēlēšana komisija izmantoja uh, visas iespējas, tāds bija. Valdība kontrolēja visus nacionālos plašsaziņas līdzekļus, komunistisko partijai bija e, neproporcionāli liels e, laiks veltīts plašsaziņas līdzekļos, un varam teikt, ka tāda situācija nebija pirms 5. aprīļa vēlēšanas attiecībā uz vēlētājiem. Uh, Tad neviena no problēmām, par kur tika ziņots aprīlī, tā arī netika atrisināta, tika izmantot tie paši vēlēšanu saraksti, un skaidrojums bija tāds, ka nebija pietiekams laiks aktualizēt šos sarakstus. Ārpus Moldovas tika organizēta tikai 33 vēlēšana iecirkņi, kas ir absolūti nepietiekams skaits, ņemot vērā, cik liels ir skaits uh, ārpus Moldovas teritorijas dzīvojošo Moldāvu kas ir līdz pat vienam miljonam pēc dažiem datiem. Un eh, viens no eh, komunistiskās partijas pārstāvjiem eh, pārgāja uz jaunu partiju, kurai izdevās pārvarēt šo noteikto barjeru. Tāpat mēs pārbaudījām aptuveni 40-50 vēlēšanu ieceriņus, nekonstatējām nekāds būtisks pārkāpums, izņemot uh, atsevišķu vēlēšanu saraksts, kur bija iekļaut personas, kurām tur nevajadzēja būt. Mēs informējām varas iestādes par šādiem konstatētajiem pārkāpumiem, tāpat arī brīdinājām eh, vēlēšanu komisijas pārstāvis eh, par konstatētajiem pārkāpumiem. Moldovas uh, iedzīvotāji, kas dzīvoja Piedņestrā, eh, viņiem bija iespēja balsot eh, Dņestras upes labajā krastā, tomēr ļoti neliels skaits šo eh, iedzīvotāju to izvēlējās darīt. Komunistiskā partija saņēma 48 vietas parlamentā, kas ir 10 vietām mazāk nekā aprīlī. Demokrātiskajā partija 18 mandātu, liberāļiem 15, tāds pats skaits kā aprīlī, demokrātiskajai partijai 13, un eh, Moldovas Nasras apvienība, apvienība saņēma par piecām eh, vietām mazāk nekā aprīļa vēlēšana. Līdz ar to mēs varam secināt, ka eh, tikušas veiktas likumdošanas uh, pārmaiņas, eh, lai nodrošinātu labāks vēlēšanas eh, nākotnē, būtu nepieciešams nodrošināt eh, elektronisku reģistru pilsoņiem, kuriem ir tiesības piedalīties vēlēt. Tāpat arī jānodrošina plašsaziņas līdzekļu neatkarību. Liberāli un demokrāti un pārējās partijas ir izvēlējušās izveidot koalīciju un 28. augustā viņiem ir izdevies ievēlēt uh, eh, parlamentu priekšsēdētāju, kas ir liberālās partijas eh, priekšsēdētājs, un šobrīd viņi mēģinās ievēlēt eh, valsts prezidentu. Tomēr šie 53 mandāti, kas viņiem ir parlamentā, ar to nav pietiekams, lai ievēlētu valsts prezidentu. Tam ir nepieciešams vismaz 61 balss. Kandidāts premjerministram ir Vlads Pinkats un Marijāns Luku, kurš tad eh, centīsies kandidēt uz prezidenta amatu. Tātad, ja viņi nesaņem 61 balsu, tad būs nepieciešams organizēt jaunas vēlēšanas 2010. gadā. Vienalga, kāds būs izaicinājums, Moldovai būs nepieciešams spēcīgs atbalsts, lai tiktu galā ar ekonomiskajām grūtībām, ar kurām tā saskarās, un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība iesaistītos Moldovas atbalstīšanā tuvākajos mēnešos. Un visbeidzot, es vēlos informēt par kādu svarīgu lietu. Eiropas parlamenta delegācija piedalījās arī. E, starptautiskajā novērotāju eh, darbā. E, ETSO delegācijas vadītājs paziņoja, ka parlamenta delegācija nav bijusi lojāla. Un viņ, pēc viņa sacītā tas ir tieši tādēļ, ka Eiropas parlaments ir 2009. gada maijā izdevusi rezolūciju par situāciju Moldovā, konkrēti 22. punktu, kurā ir sacīts par to, ka lielas atšķirības sākotnēji ECO ziņojumā par 5. aprīļa vēlēšanām un apsūdzības, kuras ir izteikušas vairākas Moldovas nevalstiskās organizācijas attiecībā uz it kā konstatētajiem pārkāpumiem. Tad ir minēts, ka šādas uh, konstatētās problēmas ir turpmāk jāņem vērā, un ECO tās būtu jānovērš. Līdz ar to mums tika paziņots, ka e Eiropas parlamenta delegācijai ir jāsagatavo atsevišķs ziņojums, un mums izdevās šo e, konfliktu atrisināt tikai ar Eiropas padomus e, delegācijas pārstāvi palīdzību. Mūsuprāt, ir nepieciešams pārskatīt to, kādā veidā mēs e, Eiropas parlamentā sadarbojamies ar e, citām organizācijām. Šobrīd es vēlos pabeigt savu ziņojumu un e, pateikties visiem, kas piedalījās šajā misijā. Jūs noteikti veicāt ļoti lielu ieguldījumu mūsu darbā Moldovā un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Kolēģa Marinesko par la sua. Paldies vēlos izteikt eh, jums pateicību par jūsu ļoti skaidro un visaptarošo prezentāciju. Man šobrīd ir pieteikušies četras personas, kas vēlas eh, izteikties. Lūdzu, ievērojiet eh, jums atvēlēto laiku, lai Olija Renkungs varētu 11. sākt debats ar mums. Tā kā es tiešām šobrīd aprobežošu sarakstu ar tiem, kas vēlas piedalīties debatēs, tiešām ar šiem pieciem, kas ir pieteikušies. Un vēlreiz aicināšu kolēģis ievērot eh, noteikto eh, laiku limitu Vis, vispirms vārds Sevra kungam. Paldies, es nerunāšu par situāciju kopumā, manuprāt, mēs saņēmām visaptarošu pārskatu, bet šis ir būtisks brīdis mums Eiropas Savienībā spēlēt nozīmīgu lomu un atbalstīt pozitīvās tendences Moldovā. Manuprāt, viens no būtiskākajiem draudiem ir tas, ka tie, kas e, zaudēja iepriekšējās vēlēšanās un šobrīd viņiem ir iespēja veidot valdību, viņiem varētu rasties ideja, ka labākais veids, kā virzīties uz priekšu un nodrošināt šo vairākumu, ir turpināt konfrontāciju, kas līdz ar to ļaut viņam kontrolēt gan valdību, gan prezidentu, gan e, visu, kas notiek valstī. Tā kā pat e, šis turpinājums šim sākotnējam vēlēšanu iznākumam var tiešām radīt vai pat padziļināt eh, nestabilitāti, kāda valda politikā šajā valstī. Tā kā tas noteikti rada liels draudus, un otra, otrs drauds ir ekonomiskā situācija šajā valstī. Tā kā no politiskā viedokļa mēs, protams, nevaram šobrīd nostāties vienā vai otrā pusē, bet mēs varam aicināt visus, kas ir, organ, kas ir noskaņoti pro-moldāviski, lai viņi tiešām mēģinātu nodrošināt stabilitātu valstī un neatbalstītu tos, kas uh, neveicināja demokrātiskas valsts izveidi. Un mums būtu nepieciešams uh, atbalstīt arī ekonomiski Moldovu, kas eh, varētu palīdzēt viņiem izvairīties no sociālās nestabilitātes, kas ir ļoti liels draudz šai valstī. Līdz ar to es vēlos aicināt aktīvi gan komisijai, gan parlamentam enerģētiski, enerģiski iesaistīties, sniegt tehnisko atbalstu un e, nodrošināt šo e, atbalsta instrumentu paketi. Paldies! Lansdorfa kungam vārds. Eh, paldies eh, priekšsēdētāji, lās paldies arī referentam. Es izlasīju šo ziņojumu, eh, šo vēlēšanu novērošanas ziņojumu, un te ir teikts, ka pirmajā jau teikumā ir teikts, ka šo parlamentu vēlē, parlamenta vēlēšanu iemesls bija tas, ka parlaments nevarēja ievēlēt prezidentu Moldovā pēc vēlēšanām aprīlī. Līdz ar to uh, nevarēja nodrošināt uh, konstitūcijai atbilstošu vairākumu prezidenta ievēlēšanai. Tieši tāpēc es uh, gribētu teikt, ka esmu pārsteigts par Severīnu kunga teikto, ka ir nodrošināts līdzsvars, politiskais līdzsvars šajā valstī. Protams, ka uh, šeit ir redzama arī pozitīva politiska attīstība, bet tajā pašā laikā es gribētu teikt, ir zinām arī, redzama arī stagnācija. Uh, Mans otrais jautājums. Pēc vēlēšanām aprīlī bija ļoti lielas diskusijas par Moldovas attiecībām ar Rumāniju. E, toreizējais e, prezidents izraidīja vēstnieku, piemēram, un līdz ar to uh, Rumānija atviegloja pilsoņu kustību uh, starp šīm valstīm. vai tas kaut kādā veidā ietekmē šīs vēlēšanas? Jūs eh, teicāt, ka uh, tika labāk regulēta to pilsoņu balsošana, kuriem ir eh, cita, uh, cita valsts piedarība. Bet vai tiešām tika nodrošināta mm, tiesiska, uh, tiesiska atbilstība un vai vēlēšana cīņa bija pietiekami uh, godīga? Paldies Lānsarfa kungam! Nākamais runātājs. Jā, priekšādētāji pavisam īsi. Es piedalījos šajā vēlēšanu novērēšanas misijā un vēlētos uzsvērt, ka lielākā daļa novērotāju, tāpat kā arī vietējo politisko partiju pārstāvji, uzskatīja, ka vēlēšanas bija daudz labāk organizētas nekā vēlēšanas aprīlī. Gan runājot par pirms priekšvēlēšanu procesu, gan arī par notikumiem vēlēšanu dienā. Es gribētu teikt, ka Moldova ir izturējusi pārbaudi. Pārsteidzošie ir tas, ka vēlēšanu kampaņā balstījās netik daudz uz sociāliem un ekonomiskiem jautājumiem, bet gan uz eh, jautājumiem, kas ir saistīti ar iepriekšējām aprīļa vēlēšanām. Šķiet, ka pat eh, pašlaik politiskās pārtījas nesaprot, cik uh, sarežģīta ir ekonomiskā un politiskā situācija Moldovā un ka tā ar vien pasliktinās. Mums vajadzētu aicināt viņus atrast kompromisu. Mums vajadzētu viņus aicināt uh, saprast, ka Moldovā ir vajadzīga stabilitāte. Mums ir vajadzīga tāda valsts, kurā būtu atbildīgas politiskās partijas, politiskie spēki, kas spēj uzņemties atbildību. Es domāju, ka Eiropas integrācija virzās uz priekšu ļoti labi. Šķiet, ka premjers ir vienīgais cilvēks, kas var iegūt atbalstu no komunistiskās partijas. Taču mums ir jāskatās arī uz reakciju no pašreizējās opozīcijas puses. Domāju par vēlēšanām februārī, mums ir jāizdara vajadzīgais spiediens, lai visi uh, trūkumi vēlēšanu organizācijas likumā tiktu pēc iespējas ātrāk novērsti. Ja patiešām notiks eh, vēlēšanas nākamgad, mēs nedrīkstam pieļaut, lai šīs problēmas atkārtotos. Paldies! Tagad Vēbera kungam vārds. Divas minūtes, nevairāk. Es atvainojos Vēberas kundzē vārds. Paldies priekšsēdētājs, es teikšos pavisam īsi, taču es eh, piekrītu Marinesku eh, kunga teiktajiem tā patiešām ir taisnība, ka Visa vēlēšanu kampaņa notika ļoti saspringtā laika periodā. Uh, politiskajām partijām bija ļoti grūti prezentēt savas programmas. Arī uh, vēlētāju reģistrs bija ļoti liela problēma. Tas nebūtu nenozīmē, ka tur notika krāpšana, bet tur bija ļoti daudz iespēju krāpšanai. Taču es vēlētos teikt, ka personīgi es tikos ar daudziem Moldovas pilsoņiem, kas patiešām uzskatīja, ka viņu balss balsī bija noteikts svars un ka tā kaut ko nozīmēja. Tieši tāpēc es gribētu apsveikt Moldovas iedzīvotājus ar vēlēšanu rezultātiem. Taču, ņemot vērā visas tikšanās, kurās mēs piedalījāmies, un uh, organizāciju, kā tas viss notika, es gribētu teikt, ka nākotnē mums vajadzētu rīkoties atšķirīgi. Es noteikti cīnīšos pār Eiropas Savienības iespējām nosūtīt savu vēlēšanu novērošanas misiju, tā skaitā tajās teritorijās, kurās darbojas ECO. Ja mēs vēlamies pārliecināt pasauli, ka mēs esam svarīgs spēlētājs uz eh, šīs skatuves, tad mums ir vajadzīgas savas vēlēšana novērošanas misijas ar savu metodiku. Paldies! Vēbers kundzei tagad debatas noslēgs Šulc kungs. Liels paldies eh, referentam Marinesku. Es domāju, ka jūsu darbs sniedz lielu ieguldījumu tajā, ka vēlēšana novērošanas misija eh, notika eh, rezultatīvi. Šajā valstī eh, radās liels problēmas līdz ar to, ka prezidentu nevarēja ievēlēt. Es domāju, ka ir daudz komplicētākas lietas, bet es gribētu piebilst to, ka uh, ir uh, vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku, kuri ir ieguvuši Moldovas eh, pilsonību, kas ir atteikušies no Moldovas pilsonības. Un es domāju, ka, ja šīs problēmas turpināsies, tad šādas tendence būs arvien izteiktāka. Un es eh, domāju, ka mums vajadzētu novērst to, lai Moldovas iedzīvotāji vēlas iegūt Rumānijas pilsonību. Bene, grazie, onorevole. Eh, liels paldies Šulca kungam. Tagad uh, jautājumi no deputātu puses uh, vairs netiks uzdoti, un tagad uh, dodu vārdu komisijas pārstāvim. Jā, komisijas vārdā es vēlētos teikt, ka mēs gatavojamies atbalstīt Moldovu. Mēs esam ņēmuši vērā jūsu teikto, mēs esam ļoti, mēs ļoti apzināmies šīs valsts problēmas. No mūsu puses mēs esam sagatavojuši demokrātiskās palīdzības paketi. Tā ir 4 miljonu eiro pakete, un ar to mēs centīsimies novērst tās problēmas, kas tika pieminētas arī šīs dienas prezentācijā. Mēs šo palīdzību sniegsim jau ļoti drīz un vērsīsimies pret galvenajām problēmām, kas tika pieminētas šodien. Uh, Tā skaitā mēs palīdzēsim veikt reformu plašsaziņas līdzekļos, sniegsim palīdzību ombuda birojam un darbosimies arī citās nozarēs, kas ir ļoti svarīgas, lai veicinātu demokrātiskās reformas Moldovā. Es eh, otrkārt vēlētos arī teikt, ka mēs, protams, apzināmies finanšu un ekonomiskās krīzes sekas, un tieši tāpēc mēs uh, paredzam sniegt eh, makroekonomisko palīdzību Moldovai. Pašlaik mēs vēl nezinām konkrēto summu, mēs nevaram sniegt publisku paziņojumu par to, taču mēs pie tā ļoti rūpīgi strādājam, un mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma ļoti drīz, tad, kad būs zināms konkrēts skaitlis. Noslēgumā vēlētos teikt, ka mēs esam gatavi arī iesaistīties sarunās par asociācijas nolīgumu. Kā jau sākumā tika minēts, ir ļoti svarīgi skatīt šo situāciju plašākā kontekstā, un tieši tāpēc mēs aktīvi pievērsīsimies šīm sarunām, tad, kad tiks izpildīti visi nosacījumi. Liels paldies Brendera kungam no komisijas. Varbūt eh, Marinēsko kungs vēlētos īsi atbildēt attiecībā šiem dažiem komentāriem, kas tika izteikti. Uh, Paldies, priekšēdētāji. Es sākšu ar Šulca kunga komentāriem. Ja es pareizi sapratu, viņš teica, ka 800 tūkstoši moldoviešu ir, moldāvu ir iegūši Rumānijas pilsonību. Vai tiešām jūs minējāt šādu skaitli? Šis skaitlis nav patiesis. Ir tikai 30-40 tūkstoši moldāvu, kas ir iegūši Rumānijas pilsonību pēdējo 20 gadu laikā. Prasību atvieglošana vīzu piešķiršanai nav nekādi ietekmējusi vēlēšanu rezultātus. Es uzskatu, ka vēlēšanas bija atkarīgas no tā, kā tika atainoti 7. un 8. aprīļa vēlēšanu rezultāti. Es domāju, ka šoreiz Moldovas pilsoņi vairāk iesaistījās vēlēšanu procesos. Līdz ar to esmu atbildējis arī daudz, uz daudziem citiem jautājumiem. Es vēlētos teikt, ka vēlēšanu iecirkņos es redzēju cilvēkus, kas ieradās vēlēšana iecirknī un redzēja savu vārdu sarakstā, ka viņš it kā dzīvo šeit šajā iecirknī, bet īstenībā šis cilvēks vairs nedzīvo te, viņš īstenībā dzīvo citā valstī. Es domāju, ka š, tas pierāda, ka pilsoņi patiešām iesaistījās vēlēšanās un vēlējās nodot savu balsi. Es domāju, ka vēlēšana process arī bija labi organizēts. Protams, bija vairākas neatbilstības. Kā jūs teicu, vēlētāju reģistri nebija precīzi. Bija iespēja arī nodot savu balsi divreiz vai pat trīsreiz tika pieņemti ļoti daudzi identitāti apliecinoši dokumenti. Tika um, pieņemtas gan pāses, gan identitātes kartes, gan arī cita veida dokumenti. Mums ir jāizdara konkrēti priekšlikumi mūsu ziņojumā, lai varētu pabeigt elektronisko vēlētāju reģistru. Savādāk šīs problēmas nevarēs atrisināt bija arī daudzas neatbilstības tieši tāpēc, ka Eh, priekšvēlēšanu kampaņā bija vairākas problēmas. Kā jau es teicu, ir vajadzīgs vairākums, eh, lai ievēlētu prezidentu parlamentā, un tas ir panākts. Arī valdība iespējams varēs sastādīt, taču opozīcijai diemžēl nav pietiekami daudz eh, balsu, lai varētu ievēlēt valsts prezidentu. Viens varētu, vien, viena opcija varētu būt tāda, ka Marians Lupū tiek ievēlēts par valsts prezidentu, ja daži no komunistiem arī piekritīs balsot par viņu. Bet iespējams, ka prezidents netiks ievēlēts, un tādā gadījumā notiks trešā vēlēšana kārta 2010. gadā. Jebkurā gadījumā būs parlaments un būs arī valdība, ko vadīs opozīcijas partijas līdz šai trešajai vēlēšana kārtai. Taču es ceru, ka līdz šādai situācijai mēs nenonāksim. Ja tā būs, es eh, uzskatu, ka opozīcija saņems vēl vairāk balsu nekā pašlaik. Taču, lai izvairītos no patiešām dziļas politiskās krīzes, Eiropas Savienībai vajadzētu sniegt spēcīgu atbalstu šajos turpmākajos mēnešos. Es noteikti atbalstu šo 4 miljonu eiro programmu, taču neaizmirsīsim, ka Moldovas republika pašlaik uh, piedzīvo ļoti smagu finanšu krīzi. Ja mēs viņiem nepalīdzēsim, tad kāds cits viņiem palīdzēs, un vēlēšana rezultāti noteikti būs atšķirīgi. Vēlēšanu uh, rezultāti ir atkarīgi no tā, kas viņiem palīdzēs, mēs vai kāds cits. Liels paldies uh, Marienes Kūkungam. Paldies uh, par to, ko viņš teica. Tas ir kopsavilkums par situāciju. Un noteikti, ka visas grupas redzēs tajā arī savu viedokli. Es lūdzu komisāram pagaidīt eh, pāris minūtes, jo es paredzēju, ka būs kavēšanās. Nezinu, vai viņš ir ieradies. Ja viņš nav ieradies, tad iespējams mums varētu būt 5 minūšu pauze. Ja viņš ir klāt, tad mēs varētu lūgt viņu nākt zālē. Jā, viņš ir klāt. Tas nozīmē, ka mūsu kavēšanās ir pavisam īsa. Esmu pateicīgs visiem par sadarbību. Š, mūsu sanāksmes sākumā šorīt no rīta zālē nebija pietiekami daudz deputātu, lai mēs varētu sākt darbu, taču šķiet, ka mēs esam darbojušies visai rezultatīvi un neesam pārsnieguši mums atvēlēto laika limitu. Cheers. <laughs> so, confusing. Signor eh, commissario, mm, le do il benvenuto. Komisārkungs, vispirms es gribētu jūs sveikt eh, šajā sanāksmē. Es gribētu jūs sveikt šajā ārlietu komitejas sanāksmē, tās jaunajā konfigurācijā. Jūs zināt, ka pēc vēlēšanām mums ir mainījies deputāta sastāvs, un eh, šī būs pirmā sanāksme, kur jūs varēsiet tikties ar mūsu jaunajiem deputātiem. Mēs ļoti ceram, ka mēs varēsim sadarboties arī tikpat auglīgi kā iepriekš. Un tagad es, protams, jums došu iespēju arī pastāstīt par jaunākajiem notikumiem jūsu darbības jomā, bet vispirms es gribētu teikt dažus ievadvārdus. Mēs šodien runāsim par paplašināšanos. Mēs pieminēsim arī sarunas ar Maķedoniju, Turciju un citām valstīm, kas atrodas Rietumu Balkānos. Mums ir zināms, ka par šo jautājumu runāts ārkārtas sanāksmei komisijā. Un mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs esat atradis laiku atnākt pie mums un izklāstīt šo tematu. Komisija izskata eh, priekšlikumu atcelt vīzu prasības Serbijas un Melnkalnas iedzīvotājiem. Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis šādu vīzu atcelšanu Serbijai un Melnkalnē, un mēs atbalstam šādu risinājumu. Jau kādu laiku mēs lūdzām, lai vīzu režīms tiktu atcelt šīm valstīm, un tad mēs arī runājam, ka būtu problemātiski izslēgt Bosniju un Hercegovīnu no šāda soļa. Komisija ir aicinājis Albānijas un Bosnijas iestādes pasteikties ar reformām attiecīgajām, jo šīs reformas, ja tās tiks pabeigts veiksmīgi, arī novedīs pie līdzīgas situācijas vīzu risinājuma ziņā. Un mēs ļoti ceram, ka mūsu attiecības ar minētajām divām valstīm uzlabosies jau šī gada laikā. komisijā spriež arī e, par paplašināšanos saistībā ar Horvātiju. Ir paredzēts arī pabeigt šīs sarunas pārskatāmā perspektīvā. Ar to pašu var teikt arī par Serbiju, bet Serbijas gadījumā īpaši jāuzsver, ka jānogaida arī um, tiesas, starptautiskās tiesas lēmums bijušās Dienaslāvijas lietās. Mēs vakar runājam arī par Kosovu un par iespējām atcelt vīzu režīmu tur, kur vēl tas pagadām nav noticis. Komisija ir veikusi iespēju pētījumu sakarā ar vīzu atvieglojumiem un arī saistībā ar to, ka varētu stiprināt attiecības ar manas pieminētajām valstīm. Es esmu beidzis savus ievadu vārdus, un tagad es došu vārdu komisāru kungam lūdzu, Rena kungs. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Kā Eiropas komisijas komisārs, arī kā bijušais parlamenta deputāts, esmu ļoti priecīgs atgriezties šajās telpās un runāt šajā augsti godājumā komitejā faktiski jau priekšsēdētājs atzīmēja mūsu diskusijas īsu plānu. Un es arī gribētu izmantot vispirms šo iespēju un apsveikt visus ar ievēlēšanu šajā parlamentā. Dažiem tā būs pārvēlēšana, citiem tā būs pirmā ievēlēšana. Un es gribētu arī apsveikt mūsu godājumo priekšsādātāju Albertīnī kungu, kā arī visus priekšsādātāju vietniekus par ievēlēšanu. Es apsveicu arī koordinators un es apsveicu arī referents. Un es gribētu izmantot arī šo iespēju un apsveikt iepriek, arī priekšsēdētājs sakarā ar formulas viens uzvaru sacensībās, kas notika pagājušas svētdien. Raikanina eh, kungam arī, manuprāt, bija zināma loma šajā sacensībās, un tā kā viņš ir man, nāk no manas valsts, es gribu to atzīmēt. Un es gribētu arī pieminēt vēl kādu bijušo kolēģi, arī Vatenenu, kas eh, agrāk piedalījās Peugeot komandā, un Žantot Šmita kungs arī te, ir teicis tāds pārnot frāzi, ja jūs gribat uzvarēt, tad ņemat kādu somu. If you want to win, take a fin. Tātad īsumā gribētu apsveikt visus ar šo ļoti svarīgo uzvaru. Dargie draugi, dargie kolēģi, es eh, ar prieku gaidu mūsu tālāko sadarbību. Mēs uzskatām, ka pieci gadi būs ļoti svarīgs periods tālāk virzībai mūsu ārlietu jautājumos. Uh, Un Eiropas parlaments vienmēr ir darbojies ļoti aktīvi, veidojot Eiropas Savienības paplašināšanās politikas. Arī Eiropas parlaments piedalījās diskusijās par Dienvidaustrupu Eiropas paplašanāšanos tajā virzienā, un eh, jūs esat diskutējuši par šo jautājumu, rakstījuši vēstules, arī debatēs ir runāts daudz, ir īpaši par paplašanāšanos Dienvidaustrupu virzienā. Es gribētu jums pateikties par lielisko sadarbību pēdējo gadu laikā, un es ļoti ceru uz tādas pašas sadarbības turpināšanos nākotnē varētu pat teikt, ka jūs esat devuši tādas uh, demokrātiskās atbildības paraugu, un es ļoti bieži citēju šo mūsu sadarbību, kontaktēties ar eh, kolēģiem no Turcijas, no eh, Balkāniem. Mēs vienmēr atzīmējam to, ka mēs strādājam kopīgi un risinam uzdevums kopīgi. Tālāk atgriezīšos pie paplašināšanās. Pirms 20 gadiem desmitajā. 10 Eh, septembrī 89. gadā Ungārija pirmo reizi atvēra savas robežas Austrijai un, un ļāva eh, tūkstošiem cilvēku no austrumiem šķērsot rietumu robežu. Tad eh, vēl pagāja divi mēneši, tad tika nojaukts Berlīnas mūris. Ungārijas drosme šajā ziņā ir jāatzīmē, jo pēc šīs robežas atvēršanas arī daudziem uh, austrumvāciešiem bija beidzot iespēja redzēt dzīvi otrā mūra pusē. Tad uh, līdz ar to tika pabeigts arī augstā kara periods un sākās mūsu kontinenta ļoti miermīlīgā un demokrātiskā transformācija. Un tad mēs apsvērām mūsu sasniegumus un virzījāmies tālāk. Un tagad pēc 20 gadiem mums ir Eiropas Savienība ar 27 dalībvalstīm. valstīm un tās dalībvalstis, kas ir pēdējā laikā izteikušās vēlēšanos pievienošanos, tās ir fascinētas, fascinējušas eh, šis magnētiskais pievilkšanas spēks, kas nāk no Eiropas Savienības. Ir vēlēšanās dalīties Eiropas vērtībās, ir vēlēšanās dzīvot demokrātisku dzīvi. No Eiropas Savienības puses skats uz paplašināšanos ir arī caur interešu prizmu, savu personisko interešu eh, prizmu. Mēs um, gribam vēlreiz atsaukties uz mūsu dibinātāju vēlēšanos, izbeigt eh, sašķeltību un eh, attīstīties demokrātiski. 500 miljonu iedzīvotāju šobrīd ir Eiropas Savienība. Šeit tas ir milzīgs spēks gan ekonomiskā ziņā, gan arī likumdošanas ziņā. Šī teritorija kļuvusi tik tiešām par lielvaru un arī pakāpeniskās paplašināšanās ir palielinājušas Eiropas svaru un nozīmi visā pasaulē. Arī nākamās paplašināšanās būs līdzvērtīgas šādā ziņā. Attiecīgi, tās normas Lisabonas līgumā ir ar nolūku veicināt mūsu kapacitāti un novest pie gaidāmajiem rezultātiem. Mums ir jāstiprina vēl vairāk mūsu nozīme, mums vēl vairāk ir jātiecās pēc Eiropas eh, interešu un vērtību iemiesošanas, un to arī mēs darām mūsu ikdienas dzīvē. Priekšsēdētāji kungs, godājumie deputāti, man ir skaidrs, ka ekonomiskie apsvērumi šodien visvairāk ir mūsu iedzīvotāju prātos, un tāpēc ir tikai pareizi likt šos jautājumus mūsu darba kārtības augšgalā. Un arī vēlēšanas, eh, pēdējās parlamenta vēlēšanas norāda šo ekonomisko interesi. Tieši tāpēc mēs esam aizsākuši arī ekonomiskās atvesļošanās plānu, un tieši tāpēc mēs tik e efektīvi eh, gatavojamies arī nākamajai G20 sanāksmei. Tomēr cīnot cīnīties pret ekonomisko krīzi, mēs nevaram ņemt atvaļinājumu no mūsu pamatu uzdevuma stabilizēt situāciju Dienvidu Austrum Eiropā. Mums ir nepieciešams stabilizēt situāciju Balkānu reģionā, un mēs nedrīkstam importēt tur nestabilitāti. Dienvidu Austrum Eiropa tātad ir mūsu interešu lokā, mēs redzam, ka tur ir relatīva stabilitāte, un relatīvā stabilitāte ir notikusi arī ar Eiropas Savienības palīdzību un līdzdalību. Tomēr ne, mēs nedrīkstam būt pašapmierināti eh, un mēs nedrīkstam tīksmināties ar situāciju Rietumu Balkānos, jo stabilitāte nekad nav galējā formā, un tur nevarētu teikt, ka šī stabilitāte tiešām būtu panākta uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc mums ir ļoti svarīgs uzdevums turpināt darbus tur, Mums ir jāstiprina Eiropas Savienības reputācija, arī nozīme šajā reģionā, un to mēs varam demonstrēt tieši veicot konkrētus darbus mūsu kaimiņu valstīs. Mūsu programmas Balkānos ir saistīts ar mūsu iepriekšējo pieredzi. Mēs varam izmantot iepriekšos instrumentus. Dienvidaustrum valstīm Eiropas perspektīva joprojām ir milzīgs stimuls, kas liek šīm valstīm domāt par turpmāko demokrātisko eh, reformu veikšanu. Mēs nedrīkstam pievilti šīs cerības. Un lūk, tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs esam izlēmuši strādāt tālāk pie vīzu liberalizācijas. Tieši par to jau runāja arī priekšsēdētājs savos ievadvārdos bezvīžu režīms ir eh, milzīgi svarīga lieta iedzīvotājiem, kas dzīvo Rietumbalkām valstīs. Un mēs esam gatavi arī nokārtot šo jautājumu, tad, kad attiecīgo valstu valdības būs izpildījušas savu solījumu daļu. Mēs strādājam atsevišķi ar katru valsti. Mēs esam sagatavojuši ceļa karti katrai valstī, kur tiek regulēti vīzu dialogu jautājumi. Tur ir dažādas lietas, sākot no drošiem biometriskiem pasu risinājumiem, arī noteikts normas par to, kā cīnīties pret organizēto nosiedzību. Tad katra valsts ir saņēmusi savu ceļa karti un katras valsts progress tiek attiecīgi atsevišķi izvērtēts. Jūlijā mēs izskatījām bezvīzu režīmu piešķiršanu Maķedonijai. Kamēr Melnkalne un Serbija saņēma šādu pašu bezvīžu režīmu nākamgad janvārī, no 1. janvāra 2010. gada. Protams, ar nosacījumu, ka pēdējās divas valstis eh, nokārtos vēl dažus uzdevumus, kas nav izpildīti. Mēs ļoti ceram, ka mūsu priekšlikumu atbalstīs arī Eiropas Savienības dalībvalsts, un noteikti attiecīgās eh, konsultācijas tiks izvests arī ar Eiropas parlamentu. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet mūsu priekšlikumu. Mūsu mērķis ir arī nokārtot jautājumu ar um, Albāniju un Bosniju un Hercegovinu. Mēs ļoti ceram, ka viņas uh, sekos savām kaimiņu valstīm. Ja Bosnija, Hercegovina un Albānija tiks galā ar saviem uzdevumiem, tad komisija nāks klajā ar attiecīgu priešlikumu uh, par šīm valstīm nākam gada vidū. Šo valstu progresa temps uh, bezvīzu režīma virzienā ir atkarīgs no šo valstu līderiem. Tiklīdz viņi nokārtos savus mājas darbus, tad mēs arī pildīsim mūsu solījumu daļu attiecībā pret šīm valstīm. Tad, kad mūsu priešlikums stāsies spēkā, tad šajās valstīs izdotā biometriskā pase būs pietiekams dokuments, lai brīvi ceļot uz Schengens teritoriju. Tas savukārt nozīmē, ka nebūs rindas pie vēstniecībām, nebūs nekāda atbalstoša dokumentu vākšana, nebūs eh, nekādas maksas par vīzu iegūšanu, un šo valstu pilsoņi varēs mierīgi apmeklēt savus draugus un radiniekus Eiropas Savienības valstīs eh, bez formalitātiem, kas kārtojums eh, sakarā ar vīzas iegūšanu. Un arī jauniešiem no šīm valstīm būs vieglāk studēt Eiropas Savienības valstīs. Īsumā var teikt, tas nozīmē tālāku pilsoniskās sabiedrības eiropeizācija Rietumpalkānu valstīs. Tas nozīmē, ka Eiropas integrācija neskar uh, tikai valstu integrācija globālā līmenī, bet te tiešām ir runa par patiesu cilvēku un pilsoņu integrāciju. Priekšsēdētāji kungs, godējumie deputāti. Nobeigumā es gribētu jums pastāstīt par to, kāda ir situācija sakarā ar paplašināšanos un atsevišķām valstīm. Par Horvātiju. Ja Horvātija nokārto pēdējos uzdevumus, ir tīpaši attie, attiecībā ar šo juridisko pusi un tiesas pusi, sadarbībā ar kriminālu tiesu, kā arī, ja jautājums par robežu ar Sloveniju tiek atrisināts, tad Horvātija varēs pabeigt savas sarunas nākamgada pirmajā pusē. Es ļoti ceru, ka tas tā arī notiks. Es gribētu atzīmēt, ka politiskā atmosfēra starp divām valstīm ir uzlabojusies, starp Horvātiju un Sloveniju. Un uh, tas man dod pamatu zināmam optimismam, un es ļoti ceru, ka šis robežu jautājums starp uh, Horvātiju un Sloveniju tiks atrisināts drīzumā. Es arī ļoti ceru, ka Turcija atsāks savas reformas tuvākajā laikā, jo Turcijas progress ir saistīts ar likumdošanas reformām. Ir tīpaši tādām reformām, kas skar fundamentālās tiesības un likumu vāru, tā kā reliģiskās pārliecības brīvība, arotbiedrību tiesības un tā tālāk. Mēs atbalstam arī pēdējās konsultācijas kurdu jautājumā. Es ļoti ceru, ka šīs konsultācijas eh, novedīs pie konkrētiem rezultātiem tieši lingvistisko un kultūras eh, tiesību ziņā, ka varēsim mēs runāt par lielāku pašnoteikšanos kurdiem attiecīgā teritorijā. Mēs ļoti ceram, ka turki arī konstruktīvi piedalīsies Kipras jautājuma risinājumā, ka Turcijas ieguldījums būs pozitīvs un radīs attiecīgo noregulējumu bijušā Dienaslāvijas Maķedonijas republika. Šeit, ja tiks pabeigti uzdevumi un to veikšana, tad arī mēs varētu nākamā gadā rekomendēt turpināt iestāšanās sarunas. Ir skaidrs, ka risinājums, ja būs pozitīvs, tad arī attiecībā uz Maķedoniju mēs varēsim runāt par tālāku procesu virzību iestāšanās ziņā. Melnkalne. Tālāk. Šeit ir jārunā par patiesa nacionālā konsensa veidošanos at, attiecībā uz paplašināšanos. Mēs pēc dažiem mēnešiem varētu sākt arī veidot komisijas priekšlikumu par Melnkalni. Albānijas pēdējās vēlēšanas ir uzrādījušas labāku rezultātu kā iepriekšējos gados, kaut gan joprojām ir bijušas arī nepilnības, ECO dokumentācijā ir iespējams lasīt arī secinājums par to, kā notikušas vēlēšanās, vēlēšanas um, Albānijā. Komisija ir gatava strādāt pie dokumentācijas par Albāniju, tad, kad padome izteiks šādu aicinājumu. Bosnija un Hercegovina. Es esmu runājis ar šīs valsts vadītājiem vairākas reizes un esmu teicis, ka 2009. gads varētu būt izšķirošais gads Bosnijai un Hercegovinai. Herce viņi joprojām var izpildīt visas prasības, kas nepieciešams, lai nokārtotu bezvīžu viz, e, režīmu nākamā gadā. E, viņiem ir jāstrādā pie stabilizācijas, lai, lai darbotos saskaņā ar integrācijas mērķiem. Mēs runājam arī par vienlaicīgu Eiropas Savienības klātbūtnes palielināšanu šajā valstī. Ja mūsu plāni tiks izpildīti, tad mēs varētu strādāt arī pie attiecīgiem dokumentiem šīs valsts sakarā, bet diemžēl šobrīd mēs redzam, zinām, vilcināšanos no Bosnijas Hercegovīnas valdības puses Un tas nozīmē, ka ar šo valsti vēl būs jāstrādā, ka vajadzēs rādīt arī no Eiropas Savienības puses tādu strateģisko eh, analīzes spēju mums eh, gan, un padomē, un arī starptautiskiem partneriem vajadzēs vēl cītīgāk analizēt situāciju šai valstī. Serbijā valdība turpina strādāt pie Eiropas reformām. Serbija vienpusēji pilda arī līgumu, integrācijas līgumu Eiropas teritorijā, bet to viņa dara vienpusēji. Serbija ir izstrādājusi arī savu Nacionālo Eiropas integrācijas programmu, kā arī viņi ļoti rūpīgi strādā pie tiem noteikumiem un uzdevumiem, kas ir izvirzīti attiecīgā ceļa kartē. Serbijai. Es uzskatu, ka padomēji drīzumā vajadzētu atzīt Serbijas progresu un arī sākt sarunas par pagaidu nolīgumu. Kosova nav stabila valsts, tā ir situācija tur ir diezgan mainīga, joprojām ir jāstrādā pie likuma varas stiprināšanas, lai tā būtu funkcionējuši. Oktobrī mēs nāksim klajā ar Kosovas situācijas analīzi. Tas būs oktobra vidu. Šajā ziņojumā mēs runāsim sīkāk par to, kas Kosovai būtu vēl jādara, lai tuvotos Eiropas perspektīvai. Ir tīpaši jāpiestrādā pie reģionālas kooperācijas, tirdzniecības, mobilitātes jautājumiem un citiem. Tālāk par Kipru. Šeit eh, noregulēšanas sarunas ir nonākušas pie izšķirošā stadijas. Tur notiek sarunas par konkrētiem kompromisiem. Un es domāju, ka pat šonadēļ varētu turpināties šīs sarunas. Es ceru, ka nākamgad šajā laikā mēs varētu runāt jau par Kipras reunifikāciju, atkal, atkal apvienošanos, un es ļoti ceru, ka Barozo kungs arī palīdzēs mums panākt šo uzdevumu. Tālāk Islande. Tā ir Eiropas valsts ar ļoti garām un ilgām demokrātiskām tradīcijām. Īslande jau tagad ir labi integrējusies Eiropas ekonomiskajā zonā. Tā piedalās arī Schengens nolīguma. Īslanda ir apmēram divu trešdaļu apjomā darbojas saskaņā ar Eiropas likumdošanas aktiem. Tomēr Islandē netiek piedāvāt nekāds ātrais ceļš vai kāds aplinkus ceļš, ir noteikti kritēriji, kas ir jāizpilda. Un šie kritēriji ir vienādi visām kandidātu valstīm, un katra valsts tiek izvērtēta atsevišķi pēc sasniegumiem. Komisija sagatavos objektīvu vērtējumu, izmantojot to pašu metoloģiju, ko mēs lietojam attiecībā uz citām valstīm priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Nobeigumā es atļaušos atsaukt jūsu atmiņā šo parlamentu uzklausīšanas kontekstu 2004. gadā, kad man uzdeva jautājums, kad es stājos komisāra amatā. Man tika uzdots jautājums, kāds tad būs, kāda būs mana programmatoriskie mērķi nākamajiem pieciem gadiem. Un tad es teicu, uh, ka es sadarbošos eh, sešos mērķos ar parlamentu un ar, ar padomi. Man ir eh, seši mērķi, kurus es gribētu izpildīt līdz 2009. gadam, un tie bija šādi mērķi. 2009. gadā es teicu, ka Eiropas Savienībā būtu jābūt 27 dalībvalstīm. Otrais Eiropas Savienības paplašināšanās process ar Horvātiju nonāks galējā fāzē, beidzamajā stadijā. Trešajā, trešais mērķis Rietumu Balkānu valstis caur asociācijas līgumiem tiks nostiprināts Eiropas orientācijas virzienā. Ceturtais mērķis arī Turcija uzņems kursu uz integrēšanos Eiropā. Piektais Kosovas status tiks noregulēts. Un sestais uzdevums Kipra būs apvienota pieci mērķi ir jau izpildīti, varbūt ne visos gadījumos ideāli un perfekti, bet tomēr būtiski. Mēs zinām, ka joprojām ir ļoti svarīgi izaicinājumi, ieskaitot arī tādu divpusēju jautājumu, kas ir iekuvuši tādu Eiropas skanējumu. Dargie kolēģi, šodien Eiropa ir brīva un vienota, un turēsim to tādu, un tāpēc pabeigsim mūsu darbus Dienvidu Austrum Eiropā, tāpat arī Ziemeļa Eiropā. Uh, Tas ir ļoti sarežģīts, bet ļoti godprātīgs uzdevums, un jūs arī dosiet savu artavu šajā darbā, panākumu gūšanā, un es jums vēlu visu to labāko jūsu ikdienas darbā, un turpināsim darboties šādā jomā kopīgi. Paldies! Grazie, komisārio, per la sua. Paldies, komisāra kungs! Jūsu ziņa ir ļoti skaidra. Šobrīd sāksim debates mazliet pat agrāk nekā ieprasos, bet man šeit ir ļoti daudz e, eh, dalībnieku pieteikušies. Diez vai varēšu vēl kādu iekļaut. Un šobrīd man jādod vārds vispirms grupu koordinatoriem, bet e, eh, nevi, lūkšu jūs iekļauties pusotrā minūtē. Uh, Man ir jāatvainojās, ka tik stingri noteikumi ir, bet tas tiešām nepieciešama organizatorisku iemeslu dēļ. Vispirms vārds Salafranko kungam. Paldies priekšsarētāji! Tuvojoties šīs komisijas pilnvaru beigām, ir labs brīdis eh, izvērtēt sasniegto, un es vēlos pozitīvi eh, novērtēt eh, komisāru Rēnu sasniegto šajā posmā. Tāpat es vēlos eh, komentēt, jūs, sacī, jūs sacījāt, ka Islandai nav pieejama nekāda īsā ceļa uz dalību Eiropas Savienībā. Bet eh, šobrīd attiecībā uz eh, diplomatiskajām attiecībām starp Turciju un Armēniju par robežu atvēršanu Tāpat jūs runājāt par eh, tuvākajā pusgadā iespēju pabeigt sarunas ar Horvātiju un par kā ir ar tām grūtībām, ar kura, kurām ir jās, jāsakārto attiecības starp Horvātiju un Sloveniju, kā ir ar situāciju Kosovā un eh, attiecībām Bosniju Hercegovinu, un eh, vai jūs varat kaut kā komentēt eh, tos lēmumus, kas tika pieņemti jūlijā, atvieglojot dažas nosacījumus kandidātu valstīm, piemēram, Turcijai, Serbijai, citām Rietumu Balkānu valstīm, un es gribētu saņemt vairāk informāciju par finanšu atbalstu. Labi, paldies, un tagad vārds Vīgenen kungam. Определено в сферата на разширяването комисията постигна. Paldies, komisāra. Manuprāt, jūs esat sasniedzis tiešām labs darba rezultāts, un es nebūtu šajā parlamentā, ja jūs nebūtu ar savu darbu panākuši to, ka Bulgārija pievienojās Eiropas Savienībai. Es vēlos pajautāt par vīzu režīmu atvieglošanu apņemšanās nodrošināt eh, bezvīz ceļošanas iespējas Melnkalnas uh, un um, Maķedonijas iedzīvotājiem. Tas tiešām ir liels sasniegums šo valstu iedzīvotājiem. Tomēr joprojām ir zināms domstarpības, jo Bosnija, Hercegovina un Albānija nav starp šīm valstīm. Mēs uzskatām, ka katra valsts ir vērtējama atbilstoši sasniegtajam. Vai jūs varētu precīzāk um, kaut ko pateikt par problēmām? Uh, at, attiecībā uz Bosniju, Hercegovinu un Albāniju, kādēļ viņas nav iekļauts ar šīm valstīm, kurām būs bezvīzu režīms. Tālāk es vēlētos jūs aicināt izteikties arī par situāciju saistībā ar Bosniju, Hercegovinu, kur Serbijas pilsoņiem būs dubultā pilsonība, lai viņi varētu ceļot uz Eiropu, vai tā nebūs diskriminācija pret pārējiem. Tad par Turciju. Premjerministrs Erdogans, eh, viesojoties šeit Briselē, izteica cerības par to, ka eh, Turcija turpinās savu Eiropas ceļu. Kā jums šķiet, vai tā tiešām ir, ka Turcija tiešām tuvojas Eiropai? Paldies! Labi, paldies. Tagad vārds Neicas kundzei. Paldies, centīšos ievērot eh, priekšsarētāja aizrādījumu par iekļaušanos laika limitos. Savas grupas vārdā es vēlos apsveikt komisāru ar visu pozitīvo darbu, kur viņš dara, ir, ir darījis un noteikti arī turpinās. Eh, savā jautājumā es vēlos pievērst uzmanību uz eh, vīzu režīmu atvieglojumiem un Protams, ka man ir patīkami dzirdēt e, jūsu nosauktās valstis, ka tām ar 1. janvāru vairs nebūs nepieciešams vīzas, lai e, ceļotu, bet tāpat kā iepriekšējais referents, man arī e, ir zinām nožēli jāizsaka, ka tas pats neatiecas uz Bosnijas Hercegovinas un Albānijas iedzīvotājiem. Un tad jautājums ir tāds, vai tiešām nav iespējams formulēt to tā, ka ja šīs valstis īsteno tādus un tādus pasākumus, tad viņu iedzīvotāji varēs e, izmantot bezvīzu režīmu. Manuprāt, ja šī situācija ar, turpināsies pārāk ilgi, tīpaši Bosnijas gadījumā, tad Bosnijā dzīvojušie serbi noteikti mēģinās iegūt vīzas no viņu kaimiņu valstīm, ar, kuriem, ar kurām ir tik ļoti labas attiecības, jo jūs neko nes, nesacījāt par bezvīzu režīmu attiecībā uz Kosovu. Es saprotu, ka tas ir tāds jūtīgs jautājums, bet kāds e, ir jūsu viedoklis attiecībā uz Kosovu šajā jomā? Paldies. Tagad vārds Lunačiks kundze. Jā, ja, danke, Herr Prezident. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Arī jums, komisāri, paldies par darbu komisijā pie paplašināšanas jautājumos. Es arī gribētu runāt par vīzu režīmu atvieglošanu, kā arī man ir kāds cits jautājums par Kosovu un arī nedaudz par Turciju vēlētos parunāt. Par vīzu režīmu atvieglošanu. Es atbalstu Nīcas kundzes teikto. Gan man, gan arī zaļo uh, grupā ir tā, ka mēs vienmēr esam iestājušies uh, par lielāku vīzu brīvību. Tas attiecas uz Maķedoniju, um, Meldkāni un Serbiju. To mēs apsveicam, kas ir noticis šajā sakarā. Bet mēs gribētu runāt arī par Bosniju, Hercegoviņu un Albāniju. Man ir jautājums arī par Serbiju. Mēs esam teikuši, ka Serbiem vēl ir jāizpilda zināmi nosacījumi. Es, es esmu sapratusi no plašaziņas līdzekļiem, ka Serbija ir uh, Mm, pieņēmusi politisku lēmumu, ka viņi to vēlas, un es to arī apsveicu. Kāpēc tas nevarētu tad attiekties arī uz Bosniju? Jūs jau teicāt, ka gan Horvātu Bosnija, gan Serbu Bosnija, ka šī musulmaņa Bosnija jūtas tā kā atstumta. Varbūt mēs varētu Bosnijai teikt, ka tas ir politisks lēmums un ka būs šis, eh, šie atvieglojumi. Komisija iespējams 2010. gada vidū izteiks jaunu priešlikumu. Es esmu sapratusi, ka šis lēmums tiks pieņemts novembrī. Es domāju, ka ir jādod šis, uh, šis atbalsts jau agrāk. Ja runa par Kosovu, tad uh, runājot par pašvaldību vēlēšanām, es gribētu zināt, vai komisija sniegs atbalstu uh, nevalstiskajām organizācijām Serbijā, kas vēlas palīdzēt serbiem Kosovā, tā lai viņi varētu piedalīties vēlēšanās. Paldies. Tagad vārds Taneka kungam. Jā, paldies. Mēs noteikti kā jaunākā politiskā grupa atbalstam paplašināšanos procesu, bet vēlamies atgādināt to, ka Kopenhāgens kritērija ir jāizpild pilnībā pirms valsts var pievienoties Eiropas Savienībai. Un mums tāpat arī jāatzīst fakts, ka paplašināšanas stratēģija eh, joprojām ir prevalenta un ir jāņem vērā eh, visi paplašināšanas procesa rezultāti. Kā īpašu gadījumu es vēlētos īpaši izcelt Īslandes jautājumu. Mums, mūsuprāt, būtu to vajadzētu daudz īsākā ceļā risināt. Rietum Balkānos mēs noteikti atbalstam jūsu darbu, joprojām paužam, badu, paužam e, raizes par politisko stabilitāti Bosnijā. Tomēr, kā uh, Eh, īpaši Maķedonijas eh, atbalstītājs. Es ceru, ka viņi varēs uzsākt pārunas jau pietiekam drīz. Eh, visbeidzot par Kipru, es man prieks dzirdēt to, ko jūs sacījāt par situāciju. Mums cerams sasniegsim valsts atkal apvienošanos un, protams, šeit būs svarīgi Turcijas iesaistīšanās un cerams, ka jūs varēsiet pārliecināt viņus panākt pozitīvus rezultātus. Paldies! Paldies, Tanek kungs. Paldies, ka arī ievērojāt laika limitu. Tagad vārds eh, Hacī Džordžu kungam. Συγχαρόντων κύριο Όλη Ρέν για τη... Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos arī pateikties Olijam Rēnam par viņa paveikto darbu. Kā Kipras pārstāvis, es vēlreiz vēlētos apstiprināt, ka mēs uh, esam pār Turcijas iestāšanos. Tas ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai. Galu galā šī ir valsts ar simts miljoniem iedzīvotāju. Mēs vēlamies, lai. Arī Turcija tiktu piemērota pātrinātā procedūra iestāja Eiropas Savienībā. Jebkurā gadījumā ir jāizpilda visi nosacījumi un ir, protams, arī konstruktīvi jārisina Kipras jautājums mums ir jānodrošina arī, lai šī pātrinātā procedūra tiktu nodrošināta, bet tajā pašā laikā ir jāatceras, ka Turcijas parakstītais Ankāras protokols vēl ar vienu netiek piemērots, un uh, lidostas un uh, ostas ir slēgtas Kipras uh, lidmašīnām un kuģiem. Mums ir jāatrisina šī ļoti būtiskā Eiropas problēma. Es vēlētos atgādināt, ka neatrisinot Kipras jautājumu un neizvedot eh, karaspēku no Kipras un eh, nesamazinot šo Turcijas atturību šajos jautājumos, tad neizpildot visus šos nosacījumus, tad neatrisinot Kipras problēmu, Kīpra uzskatīs, ka šī problēma nav atrisināta, jo Kipras jautājums galu galā ir Eiropas Savienības jautājums, un šī problēma ir jāatrisina pēc iespējas ātrāk. Ko jūs uh, domājat šajā sakarā, ko komisija dara, lai šis Kipras jautājums tiktu pēc iespējas ātrāk atrisinās? Paldies, tagad uh, Veldrekungam vārds. Es vēlētos jūs lūgt ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku, saka priekšsēdētājs. Paldies, priekšādētāji! Komisāra kungs, es vēlētos vērst jūsu uzmanību uz ļoti svarīgu jautājumu attiecībā uz Turciju. Pašlaik kristieši Turcijā, kā arī ateisti Turcijā saskaras ar lielām problēmām, ja viņi vēlas iegūt jaunu mājokli vai atrisināt citus sociāls dabas jautājumus. tiek doti ļoti krasi atteikumi. Kristieši tiek atstumti valstī, kurai ir kandidāta valsts status. Es vēlētos, lai šīs problēmas tiktu novērstas. Manuprāt, ir ļoti būtiski panākt konkrētu rīcību un mēs vēlamies redzēt no jums atbalstu šajos jautājumos. Liels paldies, Valdrakungs, jūs patiešām ievērojāt jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Nākamais runātājs. Liels paldies, eh, priekšādētāji. Reina kungs, jūs esat ļoti daudz paveicis pēdējo gadu laikā. Eh, paplašināšanās ir uh, notikusi Bulgārijā un Rumānijā, bet eh, Nīderlandieši no tā cieš. Mēs pašlaik eh, jūtam, ka eh, ir ļoti daudz noziedznieku no Rumānijas un Bulgārijas mūsu valstī. Jūs teicāt, ka jūs mācāties no savām kļūdām, bet īstenībā jūs neko nesat mācījies, jūs turpinat darīt visu nepareizi. Mums nav vajadzīgas bankrutējušas valstis kā Islanda, mums nav vajadzīgas musulmaņu valstis kā Albānija, Turcija, Kosova. Uh, Islamizācija Eiropā ir ļoti liela problēma, un tā ir jāaptur. Šīs valstis var būt labi kaimiņi, bet tās nekad nevar būt Eiropas ģimenes locekles. Vīzu režīma atvieglošana rada lielas noziedzības problēmas, tādējādi noziedznieki var iekļūt Eiropas Savienībā. Uh, Eh, vīzu atcelšanai Bosnijā un citur būtu ļoti lielas sekas Nīderlandē un citur. Mums vajadzētu apturēt šo multikulturālo drāmu, mums ir jāaptur Eiropas islamizācija, mēs vēlamies, lai jūs atteiktos no amata, dodos uz Somiju un neatgrieztos vairs. Alla parola la collega Omen Reuten. Vārds Omenis Reutens kundzei. Priekšādētāji, man ir liels prieks izteikties pēc manā godājumā nesen ievēlētā kolēģa. Huis, ook te spreken over uitbreiding. Man ir ļoti liels prieks tad izteikties pēc manā kolēģa un runāt par paplašināšanas jautājumiem. Pretēji nu pat teiktajam, es patiešām cienu to, kā jūs esat uh, darbojušies paplašināšanas jautājumos. Jūs uh, saprotat, ka šeit valda demokrātija, mēs saprotam, ka ir pieļautas kļūdas. Ja tā notiek, tad mums ir jāstrādā kopīgi, tad jāsadarbojas gan parlamentam, gan padomē, gan komisijai, lai šīs kļūdas labotu. Priekšsēdētāji, Es atvainojos, kas iztekos tik ilgi, taču galu galā šeit ir runa par mieru un drošību mūsu kontinentā. Mums ir jādomā arī par sociālo taisnīgumu. Mums ir jāatcerās, ka mēs varam darīt daudz vairāk uh, sociālā ziņā, un es vēlētos šeit pievērsties iepriekšējiem runātājiem. Pateicoties tam, ka tika apturēts Varšavas pakts, pateicoties tam, ka mums ir paplašināšana, uh, Nīderlandieši un arī citi Eiropas Savienībā ir daudz iegūši. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Par Turciju un Armēniju, manuprāt, tā ir pozitīva attīstība. Tā ir pozitīva attīstība arī Dienvidkaukāzā, ir redzama pozitīva attīstība arī attiecībā uz kurdiem. Mēs redzam arī pozitīvu attīstību Armēnijā. Ko mēs varētu darīt, lai šie pozitīvie notikumi turpinātos? Kā veicināt šo pozitīvo attīstību? Es domāju, ka mums ir daudz svarīgu problēmu, mums ir daudz ko pārunāt eh, sarunās ar Turciju. Pēdējā runātāja Kopas kundze, lūdzu. Priekšādātāja referents jau runāja par Turciju un teica, ka pozit ir redzama pozitīva attīstība, taču realitāte ir pavisam cita. Vakar F-16 iznīcinātājs apturēja civilās aviācijas lidmašīnu. Un tas notika Grieķu gaisa telpā. Un vēl ar vienu mēs redzam, ka notiek dažādas provokācijas no Turcijas puses. Arī Egejas jūras salās rodas dažādas problēmas. Tieši vasaras mēnešu laikā lidmašīnas kursē ļoti zemu. Turcija nevēlas ievērot savstarpējo nolīgumu, it īpaši tā nevēlas atpakaļ uzņemt nelegālos imigrantus netiek izpildīti arī citi e, nolīguma nosacījumi. Protams, mēs redzam pozitīvu attīstību attiecībā uz Armēniju. Mēs uzskatām arī, ka e, premjers patiešām vēlas risināt kurdu problēmu, taču vēl ar vienu nav atrisināta problēma attiecībā uz Grieķiju. Arī paš, pašreizējās e, nolīgumā nekas nav teikts par atpakaļ uzņemšanu. Es domāju, ka mums vajadzētu nodrošināt, lai uh, Turcija izpilda šos savus uh, pienākumus. Liels paldies Kopas kundzei. Tagad došu vārdu komisāram. Es, protams, zinu, ka viņš ir uzņēmis ļoti lielu atbildību, bet jebkurā gadījumā dodu viņam vārdu. Liels paldies priekšādētāji, liels paldies arī deputātiem par ļoti interesantajiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt uz tiem pēc iespējas īsāk, lai es varētu savukārt uzklausīt uh, citus jūsu komentārus. Es, protams, ļoti augsti vērtēju mūsu sastarpējo dialogu un debates. Es domāju, ka kopumā jautājumi ir interesanti, un uh, lielākā daļa no tiem attiecas uz musulmaņu jautājumu, uz vīzu režīma atvieglojumiem Bosnijā un Hercegovinā. Tāpat arī daudz jautājumi runāja par tā saucamo Eiropas islamizāciju. Es centīšos teikt un ieturēt tādu politiku, ka ar šīm valstīm mums eh, sadarbība ir jātīsta, balstoties uz tādiem nosacījumiem, kuriem, par kuriem mēs esam vienojušies kopīgi ar padomi, komisiju un parlamentu. Mums ir jānodrošina, lai šīs valstis varētu uh, turpināt attīstīties un progresēt. Man uh, nebūtu nekas iebilstams pret uh, atgriešanos Somijā. Šķiet, ka notikušas klimata pārmaiņas mums bija ļoti labs laiks šovasar Somijā. Bet e, ņemot vērā paplašināšanās politika Eiropas Savienībā, es tomēr negribētu šeit dabūt tikai vienvirziena biļeti uz Somiju. Nīcis kundze, Lunačeks kundze un vairākie citi atsaucās uz uh, konkrētiem jautājumiem, un es vēlētos jums norādīt uz iemesliem, kāpēc, Kos kāpēc Kosovā un Bosnija un Hercegovina netika iekļauta pašreizējā priekšlikumā, tātad jūlija priekšlikumā par vīzu režīmu atvieglojumiem Rietumu Balkānos. Iemesls ir pavisam vienkāršs. Bezvīzu režīmu piešķiršana jebkuras valsts pilsoņiem nav vienkārši politisks lēmums. Tas ir saistīts ar dažādiem visai tehniskiem nosacījumiem. Jebkurā gadījumā šie tehniskie nosacījumi ir ļoti būtiski un tie ir jāizpilda. Schengen zona ir kopēja zona cilvēkiem no 28 valstīm, kuri var brīvi pārvietoties starp šīm valstīm. Mums ir jānodrošina šo pilsoņu drošība tā ir mūsu pirmā un galvenā problēma. Mums ir jānodrošina visaugstākie standarti, it īpaši ārējām robežām Schengen zonā. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc Albānija un Bosnija Hercegovina jūlijā vēl nebija gatavas iekļaušanai bezvīzu režīmā. Mēs piemērojam to pašu loģiku, ko izteica Nīcas kundze. Viņa teica, kāpēc gan jūs nedarat tā, ka tik līdz šīs valstis izpilda nosacījumus, tās tiek iekļautas šajā priekšlikumā. Īsnībā mēs tieši tā arī rīkojāmies. Tad, kad šīs valstis varēs mūs patiešām pārliecināt, ka pēc ļoti īsa laika tās varēs izpildīt nosacījumus, uh, tiklīdz šie nosacījumi tiks izpildīti, tad arī viņas tiks iekļautas priekšlikumā. Laika grafiks ir noteikts tādā veidā, lai šīs valstis varētu sasniegt šo mērķi 2010. gada vidū, tad nākamā gada vidū. Protams, viņām ir jāizpilda visi uzliktie uzdevumi. Kas vēl nav izpildīts Albānijā un Bosnijā Hercegovinā? Te ir runa par biometrisko pasu ieviešanu. Jāstiprina institucionālais ietvers cīņā pret noziedzību un korupciju, kā arī jāpiemēro šī attiecīgā politika. Jāstiprina arī eh, robežu un migrācijas vadība. Tas ir mans eh, pienākums, kā arī komisijas vicepriekšādētāja Žaka Baro pienākums pārliecināt uh, komisiju, kā arī visus Eiropas Savienības iekšlietu ministrus par to, ka šīs valstis ir izpildījušas savus mājas darbus. Mums ir jābūt ļoti modriem un ļoti centīgiem, lai mūsu analīze un novērtējums patiešām būtu pārliecinoši. Esmu nosūtījis vēstuli, norādot uz konkrētajām jomām, kur, piemēram, Bosnijai un Hercegovinai ir eh, jāveic turpmāks darbs. Esmu nosūtījis šo vēstuli valsts drošības ministrijai. Mums ir vairāki kritiski piemēri. Piemēram, šī biometrisko pasu izsniegšana lielam iedzīvotāju skaitam. Jaunā centralizēta pasu sistēma Bosnijā Hercegovinā tika ieviesta tikai šī augusta sākumā, tad pēc mūsu priekšlikuma izteikšanas. Biometrisko pasu izdošana sāksies oktobrī. Salīdzinājumam bijušajā uh, Dienaslāvijas republikā Maķedonijā un citās valstīs uh, šīs pasas jau ir iz, iz, izsniegtas. Piemēram, Maķedonijā ir izsniegtas jau vairāk nekā 400 tūkstoši pases, uh, Serbijā 700 tūkstoši pases, Melnkalnē 70 tūkstoši pases. Es atvainojos 100 tūkstoši pases. Es domāju, ka mums vajadzētu virzīties uz priekšu, un tad uh, mēs varēsim uh, sniegt šādas rekomendācijas arī pārējām Rietumbalkānu valstīm. Par uh, citiem jautājumiem. Man ir žēl, ka mēs nevaram, mums nav pietiekami daudz laika, lai turpinātu šo mūsu dialogu. Par Īslandi es vēlētos teikt, ka vislabāk var aprakstīt Īslandes pašreizējo statusu salīdzinājumā ar citām kandidātu valstīm, sakot, ka Īslandē ir ļoti dziļas un pamatīgas demokrātiskas saknes. Tā jau ir Schengen zonas locekle. Parasta Rietumbalkānu valsts iespējams ir kaut kur pusceļā šajā maratonā, ja tā var aprakstīt iestāšanās procesu Eiropas Savienībā. Kamēr Īslande ir jau kaut kur pāri šim pusceļam, kaut kur 35 jau kilometros no maratona. Īslandē jau ir piemērojusi uh, divas trešdaļas no Eiropas Savienības akī komunitēra. Mani draugi, kas eh, ir maratonisti, kuriem patīk skriet maratonu, saka, ka šie kilometri pēc 35. kilometra ir vissmagākie. Tas nozīmē, ka Islanda vēl saskarsies ar ļoti lieliem izaicinājumiem. Taču jebkurā gadījumā Īslanda ir uh, paveikusi ļoti daudz darba, kas ir saistīts ar iestāšanos Eiropas Savienībā nekā citas kandidātu valstis. Uh, par Turciju un Armēniju. Salafrankas kungs to pieminēja, un Omi Raitanen kundze to teica, un arī Kopas kundze to teica. Jā, patiešām ir redzama pozitīva attīstība. Mēs eh, pēdējo mēnešu laikā esam veicinājuši dialogu starp Turciju un Armēniju, lai tās varētu uh, atsākt diplomātiskās attiecības. Tas noteikti veicinās stabilitāti Dienkaukās reģionā. Par eh, Turcijas jautājumiem tādi tika uzdoti no vairāk deputātu puses. Piemēram, Tānaka kungs, Belder kungs, Omen Roiten kundze, citas, citi kopas kundze, arī citi deputāti. Es varu tikai piekrīst Tominas Roitenes kundzes teiktai par to, teiktajam, ka paplašināšanās process un īpaši paplašināšanās process uz Turciju ir ļoti svarīgs. Mums ir jābūt godīgiem pret Turciju. Mums ir jāpieturās pie mūsu solījumiem, jo tikai tādā gadījumā mēs varēsim prasīt no Turcijas, lai tā izpilda savus nosacījumus ko tā ir uzņēmusies Eiropas paplašanāšanās procesā. Šis ceļš ir tikpat svarīgs kā šī ceļa mērķis. Mums ir jāstiprina pamattiesības Turcijā. Tās ietver arī reliģiskās tiesības, teiks atbild Beldera kungam. Mums ir vajadzīgas konsultācijas un debates arī par kurdu iniciatīvu. Uh, ir jānodrošina, lai Turcija kļūtu par vēl labāku partneri Eiropas Savienībai, gan mūsu divpusējās attiecībās, gan arī e, strādājot kopā pie e, kopējām problēmām, piemēram, stabilitāte Dienvidkaukāza e, eh, reģionā vai arī miers tuvajos austrumos. Tas būtu atbildējis uz jautājumiem, un tagad gaidīšu turpmākos jautājumus. Liels paldies komisāram! Es domāju, ka viņš ir izteicies ļoti īsi un konkrēti ņemot vērā šo jautājumu sarežģītību. Nākamajā mm, jautājuma raundā es būšu vēl striktāks. Tiek, katram runātājam tiek dota tikai viena minūte laika. Lūdzu, nerunājiet riņķī un apkārt, uzdodiet konkrētu jautājumu. Tagad pakas kundzei vārds. Paldies, komisār, ka jūs esat šeit eh, ieradies, bet ņemot vērā, ka mums ir ļoti maz laika, es saprotu, ka jūs nevarat runāt par pilnīgi visu. Uh, un jūs nevarat arī pietiekami dziļi izteikties par visiem jautājumiem. Eh, ko jūs sakāt, kad jūs sakat, ka Horvātija nākamā gada laikā varētu sākt eh, iestāšanās sarunas. Kad tad mēs atvērsim jaunas sarunu sadaļas? Vai tās var atvērt jau tagad? Vai valsts to vispār ir e, pieļāvusi? Kas notiek ar Maķedoniju? Jūs sakat, ka nākamgad var kaut kas notikt. Kad tad Grieķija piekritīs e, šim e, jautājumam par valsts nosaukumu? Es domāju, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi, ļoti, ārkārtīgi svarīgi. Mēs nedrīkstam to aizmirst. Par Serbiju, cik tālu mēs esam attiecībā uz Hāgas tribunāla jautājumu. Ceturtais jautājums. Kas notiek ar Kosovu? Kosovā pašlaik ir ļoti liela spriedze. Mēs vakar jau par to runājām, un nekas par to netika teikts. Policijas sadarbība starp Serbiju un OLEX misiju. Vai tad OLEX misijā netika jau minēts par to, ka Kosovā vēl ar vienu ir ļoti lielas problēmas. Es nezinu, kāds ir jūsu viedoklis šajos jautājumos. Svobodas kungam vārds. Bet lūdzu uzdodiet tikai vienu jautājumu uzstājoties. Paldies par vīzām. Ļoti žēl, ka šāda situācija ir izveidojusies. Tomēr saprotu jūsu argumentus un es tos atbalstu. Man ir tikai viens jautājums par Horvātiju vai jūs joprojām esat iesaistījušies sarunās ar Horvētiju un Sloveniju par robežām, vai arī šīs sarunas ar divām valstīm notiek tikai divpusēji? E, paldies, Svoboda kungs, un tālāk Janāko kundze. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος σημείωσε... Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs jau norādīja, ka mums vajadzētu būt godīgiem un konsekventiem pret eh, Turciju. Mums ir arī jāievēro savi pienākumi. Tam es varu tikai vienkārši piekrist. Bet kāda tad būs iestāšanās procedūra, ja šī valsts nav atzinusi mūsu Eiropas Savienības dalībvalsti Kipru, kas notiek ar Ankaras protokolu? Paldies, iet vārds eh, Tanekas kundzei. Grazie, prezidente. Uh, Čestitam vam, gospod komisar, za vaše delo v zadnjem mandatu. Mislim, da ste ogromno opravili. Glede viz. Jā, paldies, komisār, par jūsu izcilo darbu. Jūs eh, pēdējā sasaukuma laikā patiešām ļoti labi strādājāt. Es, tiemžēl, nevaru piekrist tiem, kas saka, ka ir pieļauta kļūda neuzņemot Bosniju Hercegovinu šajā jaunajā režīmā. Es sveicu jūs, komisār kungs, par darbu, ko jūs esat izdarījis, ko jūs darat tagad un visu, ko esat paveicis iepriekšējā mandāta laikā. Runājot par vīzām, es domāju, ka tas, ko jūs darat, tā ir kļūda. Mums nav tiesības tikai cerēt, ka Bosnija izpildīs kritērijas. Mums ir viņiem jāpalīdz, jo tur ir arī politiķiem noteiktas intereses, bet ar interesēm nepietiek. Mums ir jādod uh, palīdzība ekspertu līmenā, līmenī, arī atbalsta līmenī, lai varētu šīs pases drukāt. Un vēl es domāju, ka Eiropas Savienībai un arī komisijai ir jādarbojās aktīvāk prevencijas jomā. Piemēram, Rietum Balkānos ir ļoti daudzas, ļoti sīkas birokrātiskas problēmas e, tieši robežu jomā. Ir Horvātijas, Slovenijas robeža, tad ir Donava, e, tad ir Bosnijā arī robežas kas tiek diskutētas, es domāju, ka vajadzētu domāt par apsteidzošiem pasākumiem, par prevenciju, lai kaut kādas birokrātiskās lietas nekļūst par lielu administratīvu problēmu. Vai nevarētu palīdzēt valstīm rīkoties proaktīvi, lai kaut kāds strīdīgs jautājums nekļūst par milzīgu problēmu, tad, kad valsts iestājas Eiropas Savienībā? Tālāk Kačina kungs lūdzu. Es piekrītu eh, jūsu nolūkam tomēr nepirkt biļeti vienā virzienā. Mums tiešām ir nepieciešama jūsu palīdzība, mums ir nepieciešama jūsu palīdzība arī turpmākajos gados. Jūs eh, pieminējāt, ka Rietu Balkānu valstis ir uh, stabilas. Es gan domāju, ka tās ir stabilas savā nestabilitātē, tāpēc mums ir jāpalīdz tām kļūt vēl stabilākām, un vīzu režīmu nokārtošana ir kaut kas tāds, kur mums būtu jāpalīdz. Kosova tiek pilnībā ignorēta. E, e, Albāņiem vai tad ir iespēja iegūt vīzu, lai iebraukt Kosovā? Albāņi pārceļās no valsts uz valsti, daudzi jau ir pārbraukuši uz, pārcēlušies uz Maķedoniju. Un pēdējā laikā ir tendence, ka vēlēšanās saņem pasi blakus valstī. Tāpēc sanāk tā, ka ir jāstabilizē katra valsts. Un bezdīžu režīms Kosovā ir viens no priekšnosacījumiem šādam noregulējumam. Bosnijā ir daudz dažādas valdības, ministri atkāpjas, dažādos līmeņos, gan federāli ministri, gan uh, citi ministri, un tagad ir krīze, un kā mēs varam gaidīt no Maķedonijas tehnisko nosacījumu izpildīšanu, ja mēs viņiem nepalīdzēsim padarīt viņu valdību darbu efektīvāku. Paldies. Tālāk Flotres kundze. Un lūdzu, nekādas ievadvārdus nesakiet, varbūt tikai vienu jautājumu uzdodiet un visi, jo mums tiešām nav laika. Priekšsēdētāji kungs, es varbūt atvainojos, bet tomēr es gribētu teikt kāds ievadvārdus. Es biju diezgan šokēta, kad es nedzirdēju nekādu priekšsēdētāju uh, komentāru, ko mēs dzirdējām pēc tam, kad uzstājās kāds mūsu kolēģis, eh, kāds mūsu kolēģis bija apvainojis mūsu viesi, un tāpēc es domāju, ka mums bija pamats cerēt, ka priekšsādātāja kungs varētu kaut kādā veidā reaģēt. Lai tomēr mūsu komiteja un arī parlaments kopumā izskatītos tā nopietnāk mūsu iedzīvotāju acīs. Tālāk jautājums par Turciju. Jūs pieminējāt pozitīvos faktors, jūs teicāt, uh, ka tiek gaidīta protokola parakstīšanas ar Armēniju un Turciju. Vai ir kaut kāda stratēģija, kas liek Eiropai atbalstīt šādu veidu protokolu parakstīšanu? Tālāk par migrācijas plūsmām. Šeit situācija ir ļoti saspringta par Grieķijas un Turcijas robežu es runāju. Te ir gan robeža, kas iet pa sauzem, un arī Egejas jūrā. Eiropas Savienības reakcija ir readmisijas līgumu sarunās ar Turciju, bet tas nav adekvāts risinājums, tīpaši attiecībā uz migrantiem un viņu tiesībām. Kādi jūs plāni ir tur? Um, tālāk nākamais van Ordenkungs. Paldies par Horvātiju. E, ņemot vērā pēdējo pieredzi, kādas konkrētas soļas jūs piedāvājat? Ko, kas tur tiek darīts, lai cīnītos pret organizēto noziedzību Horvātijā un pret horvā, eh, korupciju? Un kā ir ar Islandi? Vai Islands pievienošanās nenozīmēs arī kopīgās zivsamniecības politikas beigas? Paldies, Lamsdorpa kungs. Herr Kommissar, zwei äh, Fragen zur. Divi jautājumi par Turciju. Äh, pagājuši, kad mums bija debatas tad pēdējā sasaukuma laikā, mēs konstatējām vairākas problēmas. Uh, kas mūsu grupā ir ļoti svarīgas, piemēram, preses brīvība. Vai pēdējā laikā ir redzama šeit negatīva vai pozitīva attīstība? Un par nākamo progresu ziņojumu, vai jūs arī ar to apiesieties tikpat slikti kā agrāk? Nākamais par to, ko teica Flotras kundze. Mēs ļoti priecājamies par to, ka uh, Turcija un Armēnija ir tuvinājušās. Tad no vienas puses mēs esam par to priecīgi. Šī tuvināšanās gan ir visai tāda piesardzīga. Uh, bet nākamais ir jautājums par enerģijas drošību. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs kaut ko teiktu par Azerbaidžānas lomu šajā Armēnijas-Turcijas tuvināšanās procesā. Mēs vēlamies atrisināt šo jautājumu, mēs vēlamies, lai darbs turpinātos konstruktīvi. Polselt kungam vārds. Priekšēdētāji, jūs teicāt, kas būtu jādara kandidātu valstīm, bet kas tad ir jādara Eiropas Savienībai? Šeit ir četras lietas. Pirmkārtām, uh, Par vīzām runājot, Bosnija un Kosova šeit būtu jāiesaistē, jo savādāk abas šīs valstis tiks destabilizētas, ja Serbija iegūs vīzu, bezvīzu režīmu, bet šīs abas valstis nē. Otrs punkts - Kosovas atzīšana. Ko jūs darat, lai pārliecinātu šīs pārpalikušās valstis? Uh, lai tās attiecīgi rīkotos, lai Eliks misija varētu turpināt darboties. Trešais par Horvātiju. Ko jūs darat par Slovenijas uzlikto blokādi? Ceturtais par Serbiju. Ko jūs darāt, lai mēs varētu darboties reģionālās sadarbības jomā un mazākumtautību atzīšanas jomā? Mēs nevēlamies, lai Belgradā turpinātos pašreizējā situācija. Havita kungam vārds. Thank you. Uh, congrats. Paldies. Paldies. Es gribētu sveikt arī Reina kungu. Es esmu pārliecināts, ka eh, šī parlamenta deputāta lielā vairumā tomēr atbalstīs jūsu darbu un paplašināšanās procesu kopumā. Jūs eh, izdarījāt arī ļoti interesantu metaforu, norādot uz maratonu skrējienu, bet mans jautājums ir par, par Kip par Turciju. Eh, Ankaras protokols ir ārkārtīgi jutīgs jautājums, un kādu metodi, kādu laika grafiku jūs izmantosiet, lai izvērtētu Turcijas eh, protokolu Ankaras, eh, iznāšanu Ankaras protokolam? Un tālāk Horvātijas Slovenija, kādā veidā jūs atbalstat noregulējumu starp šīm divām valstīm? Paldies, Havita kungs uzstāšanās būs pēdējā otrajā jautājuma kārtā, un tad es došu vārdu komisāru kungam. Paldies. Atbild komisāru kungs. Es paldies par jautājumiem. Es eh, runāšu par eh, Horvātiju, par to vaicāja Pakskundze, Posotkungs, eh, arī Svobodas kungs vaicāja par Horvātiju mums ir jāpublicē progresa ziņojums pēc sešām nedēļām, un tagad mēs vācam empirisko materiālu šim ziņojumam, un es gribētu atstāt varbūt sev iespēju iespēju atgriezties vēlreiz šajā komitejā un ziņot par rezultātu, tad, kad mēs pabeigsim savus darbus, un tad es varēšu tiešām dot ļoti tādu stabilu un drošu situācijas analīzi par progresu, kas ir panākts noteikti svarīgās e, jomās, arī turismu sektorā, arī kuģniecības, kuģu būves sektorā. Tieši šie divi pēdējie sektori ir ļoti kritiski, bet vēl bez tam ir arī reforma tieslietu joma. Eh, tiesu reforma ir jāizteno ļoti nopietni šai valstī. Tad eh, vēl par nolīgumu starp komisiju un Horvātiju. Tas ir nolīgums, eh, kur tiek plānots restrukturēt sešas kuģu remontrūpnīcas. Mums arī ir jākonstatē progress šajā jomā un tas, ka viss ir kārtībā šajās kuģu būvs rūpnīcās. Tas ir kritiski svarīgi, un tas ir saistīts ar jaunu sadaļu atvēršanu, konkrēt, tieši konkrēti spējas un arī valsts atbalsta sadaļu atvēršanu Horvātijas sarunās ir saistīta ar mans pieminēto sektoru. Tāpēc pēc dažām nedēļām mēs būsim pabeiguši savu analīzi, bet pirms tam var teikt, ka Horvātija ir panākusi labu progresu ka ir veiktas ekonomiskās reformas, likumdošanas eh, reformas, bet šajās eh, dienās, šajā laikā arī Horvātija cieši no finanšu krīzes un arī no ekonomiskā krituma, un ir nepieciešama konkrēta rīcība no valsts eh, parlamenta un valdības. Runājot par bijušo Dienaslāvijas Maķedonijas republiku, kā jau es teicu savā sākuma runā, Maķedonija ir uzrādījusi labu progresu, izpildot astoņus kritērijus, kas tika noteikti pagājušā gada martā. Un mēs izvērtēsim šīs valsts gatavību uzsākt iestāšanās pārunas, analizēsim panākto, saskaņojot to ar astoņiem kritērijiem. Es vērtēju situācija šāda, ka iespējams, ka valsts ir izpildījusi kritērijas, bet es tagad varbūt atturēšos no tālākiem komentāriem. Es gribētu atstāt sev iespēju vēlreiz atgriezties jūsu komitejā ar sīkāku izklāstu, tad, kad progresa ziņojums par attiecīgo valsti būs gatavs. Svobodskungs vaicāja par robežu sarunām starp Horvātiju un Sloveniju. Viņš vaicāja, vai es personīgi vēl esmu iesaistīts šajās sarunās. Esmu strādājis diezgan intensīvi, vesels sešas mēnešus sākos no janvāra pie šī dosie. Faktiski mēs eh, sākām no ļoti diametrāli pretējām pozīcijām un pabeidzām šo darbu jau diezgan eh, lielā unisonā, bija tikai nesaskaņas par dažiem formulējumiem, tāpēc es vērtēju diezgan reāli iespēju, ka šis jautājums būs noregulēts, ka divas valstis, Horvātija un Slovenija, tomēr atradīs kopīgi pieņemamu risinājumu. Tātad mēs varam teikt, ka konsultatīvā un tehniskā palīdzība tomēr ir spēlējuši savu lomu Un tagad abu valstu vadītājiem ir jāveic tikai pēdējie centimetri, lai tiešām panāktu politisko vienošanos šajā jautājumā. Gribu atzīmēt arī to, ka politiskā atmosfēra ir būtiski uzlabojusies. Un es varētu tikai aicināt abu valstu vadītājus iet tālāk šādā virzienā. Līdz ar to arī varētu atrisināt šo robežu strīdu un atbloķēt Horvātijas iestāšanās um, pāruns. Saruns. Tālāk. Tāler kungs runāja par Bosniju un Hercegovīnu. Un par mūsu palīdzību vīzu režīma risinājumos. Es gribētu atzīmēt, ka mēs eh, tehnisko palīdzību sniedzam diezgan būtiski. Uh, Mēs tehniski esam palīdzējuši arī citām valstīm. Bijušās Dienaslāvijas Maķedonijas republika ir bijusi visveiksmīgākā tieši Eiropas fondu apgūšanā un palīdzības apgūšanā. Uh, Tāpēc es gribētu pateikties daudzām dalībvalstīm, kas mums ir devušas atbalstu un palīdzību, un tagad mēs redzam arī konkrētu rezultātu attiecīgā valstī. Kā jau es teicu, tas nav tikai politisks lēmums, te ir nepieciešams arī ļoti liels tehnisks darbs, un dažkārt tehniskais darbs ir vēl pat lielāks nekā vispārējie darbi. Un Kacinkungs arī savā jautājumā runāja par stabilitāti vai stabilitātes trūkumu šajā reģionā. Gribu atzīmēt, ka pēdējos gados tomēr ir noticis, lai arī lēns, bet tomēr stabilizācijas eh, process Rietumu Balkānos, un es esmu pārliecināts, ka tas ir tā arī turpināsies, un mēs tad varēsim redzēt jaunos rezultātus. Es piekrītu, ka ir problēmas ar uh, pārvaldību Bosnijā un Hercegovīnā, arī Tālerkungs par to runāja. Bosnija un Hercegovīna patreizējā formā nav gatava iestāšanai, iestāja Eiropas Savienībā un pat nav gatava mm, uzsākt iestāšanās sarunas. Mums nav nekāds plāns vai manifests, kas būtu adresēts Bosnijai un Hercegovinai konstitucionāla reformu ziņā. Mēs gan atzīmējam, ka ir tomēr jāspēj runāt, paust vienotu viedokli, iestājoties Eiropas Savienībā. Mēs nevaram pieļaut, ka kāda valsts bloķē lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienībā dēļ tā, ka pašā valstī ir, eksistē problēmas ar lēmumu pieņemšanas procedūru. Un otrkārt, jā, mēs tiešām gribētu redzēt valsts struktūru efektivizāciju, lai valsts spētu izpildīt visas saistības, kas izriet no, no dalības Eiropas Savienībā. Tāpēc es uzskatu, ka Bosnijā un Hercegovīnā, tad, kad mēs panāksim pārēju no augstā pārstāvja statusa uz Eiropas Savienības biroja statusu, uh, tad es redzētu jau reālāku šo situāciju sakarā ar dalību Eiropas Savienībā. Un tad varētu vēl arī gaidīt kaut kādu politisko vienošanos par konstitucionālajām reformām. Tad drīzāk šeit attīstība būs evolucionāra un nevis revolucionāra. Bet Bosnija un Hercegovina tiešām šeit ir ļoti svarīga valsts rietumu Balkānu reģionā. Lūdzu, paturiet to savā redzes lokā. Es domāju, ka oktobrī padomē tiks atsevišķi diskutēts Bosnijas un Hercegovinas jautājums, bet tas, protams, ir atkarīgs no prezidentūra darba kārtības. Tas ir saistīts arī ar miera īstenošanas padomas sanāksmi, kas ir paredzēta kas ir paredzēta novembrī, un tad, tad tur būs šī pārēja uz pastiprināto Eiropas pārstāvniecību no patreizējā statusa. Tad vēl par Turciju. Vai Turcijā ir progress vai nav progress? Šeit gribētu jums atgādināt mūsu progresa ziņojumu, paplašināšanās dokumentu paketi, ar kuru mēs nāksim klajā pēc dažām nedēļām, un šajā dokumentā uh, Mums e, būs tāda visaptverošāka analīze, un tad mēs varēsim izdarīt arī stabilākus secinājumus. Bet šeit gribētu atzīmēt trīs lietas Turcijā, kas ir svarīgas. Pirmkārt, tā ir kurdu iniciatīva. Jāturpina sekot situācijai, vai Turcijas e, valdība un parlaments e, varēs turpināt tas. Uh, dienvidu austrumos <clears throat> šo kurdu jautājumu noregulējumu. Vai tiks atzīts kultūras un lingvistiskās tiesības? Eh, tālāk otrkārt ir eh, šī te armēņu kopiena, kas, eh, kur ir bijuši pozitīvi notikumi un ir pozitīvi atzīmējams šis Ankaras protokola virzījums. Turcija tagad ir apņēmusies šo protokolu īstenot, un tas ir pozitīvi. Uh, Lamsdorfa kungs uzdeva jautājumu par Azerbaidžānas lomu šajā kontekstā un arī saistībā ar Turku un Armēņu attiecībām. Šis jautājums tik tiešām ir ļoti aktuāls un īsumā. Man šķiet, ka uh, konflikts Nagorno-Karabahā tiešām ir šķēslis attiecībās starp Turciju un Armēniju un te bija saistība arī ar energoresursu piegādi no Armēnijas. Vismaz Turcijas skatījumā tas bija šķērslis. Eh, šeit ir iezīmējies zināms progress, un mēs varam tikai atbalstīt šo tendenci. Un tiklīdz Turcija un Armēnija spēs atjaunot savas diplomātiskās attiecības, tad tas būs milzīgi pozitīvs ieguldījums situācijas stabilizēšanā Kaukās reģionā. Grazie, komisārio. Ah, či... Paldies, komisārkungs. Es atvainojos, ka pārtraucu jūs, atcīmredzot, bija jautājums vēl. Jā, es sapratu. Ir grūti uz absolūti visiem jautājumiem atbildēt, bet es vēlējos zināt, saka Paks kundze, par protokolu, kas ir uh, parakstīts par ILEX misiju, vai, vai tiešām viss notiek tā, kā vajag, vai tiešām valstī ir virzībā absolūti pret šādā notikuma, vai jūs runājat par Serbiju vai Kosovu, prasa komisārs. Manuprāt, sadarbības starp Serbiju un ILEX misiju ir tiešām svarīga, lai varētu efektīvi pārvaldīt robežu ar Kosovu. Un, protams, ka ir arī ļoti nepieciešams to īstenot, lai cīnītos ar organizēto noziedzību reģionā. Un e, tas ietilpst arī mūsu kritērijos sarunās par vīzām. Tas arī tiek uzsvērts e, komisijas e, vērtējumu ziņojumā par Serbiju, cik lielā mērā tā izpildu prasību vīzu režīmiem. Līdz ar to es uzskatu, ka tas ir pozitīvi, ka tad, kad mēs esam īstenojuši sadarbību eh, starp IULEX e misiju un Serbiju, tad šobrīd eh, mēs vairāk eh, saskaramies ar grūtībām un šķēršļiem no Kosovas puses un vēlētos atgādināt, ka šī ir prerogatīva padomei tomēr, kuriem ir eh, tā galvenā atbildības joma un rīcība tieši šajā jautājumā. Jā, tad pēdējā kārtā došu, diemžēl, tikai 30 sekundes laika izteikties, savādāk man būs jāizslēdz jūsu mikrofons, tā kā lūdzu ievērot laika limits eh, Vārts Landsbergi kungam. Paldies priekšsarētāji. Komisārkungs. Kā es vakar uzzināju, attiecībā uz paplašināšanos Eiropas Savienībā ir kolēģi, kuriem ir būtiski iebildumi. Līdz ar to eh, pār, sarunas par paplašināšanos bieži vien notiek bez konkrētas pozīcijas ieņemšanas, vai tiešām šāda situācija ir. Un varbūt varam šo uh, paplašināšanās procesu eh, aizstāt ar konsolidāciju vai tikai vai mēs tādā veidā vienkārši neturpinām bezmērķīgu ceļu. Πρώτον, Pastāv divas eh, svarīgas eh, tēmas par eh, novērtējumiem. Mums ir jāatcerās par Kipras par mi mi militārajiem spēkiem, kas vēl ar vienu atrodas Kiprā. Mums ir jāatcerās, ka Kiprā ir vairāk kā viens miljons iedzīvotāju. Kipra ir lielākā teritorija, kas atrodas šādā karaspēka ietekmē visā Eiropā. Uh, ir eh, jāatcerās arī, ka nav iespējas apmeklēt eh, cilvēkus šajos eh, ieņemtajos reģionos. Vai mēs varam kaut ko darīt lietas labā? Vai gala kungam vārds? Komisār, es vēlētos apsveikt par jūsu paveikto darbu. Es vēlētos, lai jūs uh, turpinātu darboties Serbijā. Es domāju, ka šis process ir ilgstošs un neviena uh, valsts nav paziņojusi, ka tā vēlētos atkāpties no šīm sarunām. Es patiešām ceru, ka jūs turpināsiet darboties kopā ar Karlu Biltu, un, cik tālu es saprotu, jūs plānojat darboties realistiski. Jūs vēlaties rast labāku atmosfēru eh, arī Slovenijas un Horvātijas attiecībās. Komisārkungs. Tārandara kungs, lūdzu. Komisāra kungs, vai mēs varētu sagaidīt, ka pārunas ar Islandi beidzas jau 2010. gadā, vai tomēr mums būs jābruņojas ar lielāku pacietību? Paldies! Panzeri kungs. Mi scrivo la prossima volta per primo, così. Varbūt nākamajā reizē es varu pierakstīties kā pirmais debatēs. Labi, tad man ir politisks jautājums. Nezinu, kā tas parasti notiek, bet man rodas iespējas, ka runājot uh, par paplašināšanos, mēs tas pēkšņi it kā ir nošķirti no ekonomikas un sociālās jomas. Mēs esam aizmirsuši šajā jautājumā tieši par Eiropas stabilitāti. Mums tas tomēr jāskata ir kopējā kontekstā. Savādāk mēs nevaram eh, nodrošināt, ka mūsu vēlētāji atbalstīs tādu tālāku integrāciju. Vai mums nevajadzētu arī par to padomāt paplašināšanas procedūrā? Komentārs Kungs. Paldies! Full compliance, full membership. Par Turciju. Mums ir jānodrošina, lai tiktu izpildīti visi pienākumi un visi nosacījumi, un lai tie tiktu izpildīti pilnībā. Tas vēl nav noticis. Eh, šķiet, ka Turcija mm, šeit riskē ar savu ticamību. Ja mēs eh, piekāpsimies Turcijai, tad mēs nevarēsim to prasīt arī no citām valstīm. Uh, Iespējams, ka mums vajadzētu nākamajā progresa ziņomā ņemt to vērā. Es domāju, ka no Turcijas vajadzētu pieprasīt eh, stingrākā veidā pateikt, eh, kādas tad prasības Turcija ir izpildījusi un kādas nē. Lutfords kundzei vārds. Paldies! Eh, es saprotu jūsu argumentāciju par Bosniju un Hercegovinu, tomēr sekas šādam lēmumam varētu radīt zināmas problēmas. Uh, Vai jūs varat šobrīd eh, paredzēt, eh, vai būs eh, protokols ar Serbiju, kas varētu ietekmēt arī Bosnijas Hercegovinas uh, iedzīvotājs, un kā lai mēs nodrošinām to, ka Serbija netraucē Bosnijas valsts darbību tuvinoties Eiropas Savienībai, un vai tiek ievērots prasības, eh, kas eh, saistīts ar mladiču izdošanu, un vai tādā veidā tiek ievērots eh, visas prasības drošībai. Labi, tālāk, Preveris kungs. Το θέμα της Φύρομ είπατε ότι έχει γίνει μια προσπάθεια και πρόοδο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Priekšsēdētāja kungs, mēs esam jau redzējuši, ka ir veikti zināmi centieni un ir panākts arī progress. Jūs zināt par ekstrēmajiem nacionālistiem Maķedonijā. Šeit jūs redzat, ka valdības vadītājs noliek vainagu pie pieminekļa, kas ir veltīts eh, uzbrukumiem pret Grieķiju. Kā mēs varam kaut ko tam līdzīgi akceptēt? Vēl pāris sekundes par Turciju. Uh, kā drīkst uzņemt valsti, kas atrodas daļai Āzijā. Paldies! Um, Rēnkungs runāja par mūsu apņemšanos un solījumiem Turcijai, bet uh, mēs tomēr esam arī uh, devuši solījumus saviem pilsoņiem. Un ja mēs runājam par to, ka Turcija izpildīs visus priekšnosacījumus, un kritērijas un turpinās reformas, tad viņi varēs iestāties, bet tā tas nenotiek. Jūs turpināt atvērt jaunas eh, pārunas sadaļas, kaut arī Turcijā nekas nav mainījies. Nekas nav uzlabots. Mūsu pilsoņi vairs mūs neatbalsta šajā jautājumā. Kā jūs nodrošināsiet, ka Turcija tiešām eh, izpildi šos kritērijus? Labi, tagad vārds Kukankungam. Paldies, komisār kungs, par eh, pozitīvajiem eh, vārdiem. Jūsu vērtējums gan eh, šķiet pārāk optimistisks, vismaz manuprāt, bet tā nav kritika no manas puses. Varbūt tā ir vieglāk strādāt kā optimistam, bet eh, paplašināšanās, ņemot vērā ekonomisko krīzi, ko jūs varat teikt šajā sakarā? Paldies! Labi, ar to mēs esam nobeiguši debats un tagad došu vārdu komisāram atbildēji. Paldies, priekšsarētāji! Tiešām eh, šeit vairs nav nekādas saviesīgas parunāšanas, viss ir tieši pa tēmu. Landsbergi kungs uzdeva jautājumu saistībā ar alternatīvām pašām paplašināšanas procedūrā. Jā, man jāsaka, mēs tiešām veicam konsolidāciju jau pēdējos piecus gadus, un Eiropas Savienība daudz ir uzlabojusi attiecībā uz iestāžu funkcionēšanas uzlabošanu, un es varētu teikt, ka pēdējie gadi ir tiešām konsolidācijas posms visām 27 dalību valstīm. Kas attiecas uz mūsu pašreizējiem apņemšanos paplašināšanas jomā, es varu atsaukties uz vienošanos, kas tika panākt 2006. gada decembrī starp padomu parlamentu un komisiju. Un no savas puses es pilnībā piekrītu tam, mums ir jābūt konsekventiem savā rīcībā, mums ir jāpatur ilgtermiņa skatījums, lai sasniegtu savus mērķus paplašanāšanai uh, arī tīpaši Eiropas dienvidu austrumos. Un mums ir jātur savi solījumi, vēl neuzņemoties nekādus papildus jaunus solījumus. Pagaidām mums jāstrādā ar tām valstīm, kas ir uz eh, pareizā ceļa Eiropas virzienā. Kas attiec uz austrumu partnerību, tā ir eh, vērā ņemama institucionāla attīstība un šobrīd šī partnerība tiek īstenota. Protams, ka īstenošanas laikā mēs arī daudz ko mācāmies, eh, bet eh, Austrum partnerība ir ļoti svarīga, jo tā ietver visu, ko ir iespējams darīt, lai uzlabotu ekonomiskās, sociālās eh, attiecības Eiropas Savienībai ar Austrum kaimiņiem manuprāt, pats labākais, ko mēs varam darīt, ir mēģināt iegūt maksimālo labumu no austrumu partnerības ar Ukrainu un citām šī reģiona valstīm. Markos un Komacakos kungi, kāpat arī Plevris kungs, atsaucās uz eh, Kipras un Turcijas eh, jautājumu. Uh, Es jau zināmā mērā atbildēju šiem jautājumiem iepriekš, un es varu teikt, ka progresa ziņojumā par Turciju mēs noteikti analizēsim gan to progresu, kas ir sasniegts, gan joprojām eh, pastāvošajiem trūkumiem eh, Turcijai. Cik vien tas eh, objektīvi un uz faktiem balstīt būs iespējams. Uh, Tālāk jau tas būs atkarīgs no parlamenta un padoms izdarīt nepieciešamos secinājumus balstoties uz eh, komisijas izteiktajiem ieteikumiem. Ir skaidrs, ka Turcijai ir pienākums ieviest Ankaras protokolu, un kas attiecas uz Kipru, tad, protams, ka saistībā ar Turciju ir svarīgi, lai Turcija uh, uh, radītu pienācīgu pozitīvu politisko atmosfēru un uh, turpinātu šīs pārunas par situācijas uzlabošanu Kiprā. Vaigalkungs jautāja par eh, Slovenijas un Horvātijas robežu jautājumu atrisināšanu. Es to varu šobrīd tikai pāradresēt šo valstu vadītājiem, bet katrā ziņā eh, tiešām pateicos par jūsu piedāvāto palīdzību. Es ceru, ka pašas šīs valstis varēs šo situāciju atrisināt. Tranta kungs eh, jautāja vai Islande varētu pabeigt pārunas par iestāšanos jau 2010. gadā, vai tomēr mums jābruņojas ar lielāku pacietību. Mūsu politika nostāja šajā jautājumā ir pilnīgi skaidra. Mēs priekšroku dodam kvalitātē, nevis ātrumam. Tā kā šobrīd es nevarēšu atbildēt precīzi uz jūsu jautājumu. Šobrīd pirmais iespējas par Islandes gatavību iestāties Eiropas Savienībā būs eh, izsakāms tad, kad mēs sagatavosim savu vērtējumu par situāciju. Iepriekšējā jautājuma kārtā man uzdeva interesantu jautājumu par to, vai Islandes pievienošanās uh, Eiropas Savienību nozīmētu kopējās zivsainiecības politikas beigas. Nu, tā gluži nebūtu gan. Nu, Mums jāatcerās, ka gan Islandes gadījumā, gan jebkur cits kandidātu valsts gadījumā, tad Islandai ir jāpielāgojās Eiropas Savienības tiesību normām, nevis otrādi. Tas pats attiecas arī uz Islandi, uz Turciju, uz jebkuru citu potenciālo kandidātu valsti. Pants Verīkungs atsaucās uz ekonomisko un sociālo situāciju Eiropā. Es to labi apzinos, ko sagaida mūsu pilsoņi. Paldies Dievam, ir jau pamanāmas uh, atsevišķas pazīmes par ekonomikas atvesaļošanos un ir Skaidrs, ka mēs redzam gaismu tuneļa galā pēc ilgstošas depresijas. Un jāsaka, ka paplašināšanās nav iemesls mūsu ekonomikas grūtībām. Ne jau krīze jau nesā, nesākās Prāgā vai Belgradā, tā sākās Volstrītā finanšāla kapitālismu sistēmisko kļūdu dēļ. Mums ir jāveic nepieciešamās korekcijas, bet nevajag padarīt paplašināšanos par vainīgo tajos procesos, kur tas nebūtu tā nav. Tad vēl bija e, jautājums par iespējamo protokolu ar Serbiju attiecībā uz pasu izsniegšanu vai tieši pretēji neizsniegšanu. Uh, Serbijas pilsoņiem. Mēs, protams, apzināmies šo situāciju, es to vēl nesauktu par problēmu, bet, ja laika periods līdz eh, stāsies spēkā bezvīzu eh, re, ceļošanas režīms Serbijai un Bosnijai Hercegovinai, tad, tad, eh, ja tas tiks atrisināt šajā laikā, es nedomāju, ka tā pārvērtīsies par būtisku problēmu. Uh, Saistības vīzu režīmu jomā un bezvīzu rež ceļošanas režīms eh, noteikti ir saistīts ar pilsonības jautājumiem, un Serbijai šajā jomā ir atsevišķas eh, prakses un tiesības, tomēr faktiski tam nevajadzētu kļūt par problēmām. Es nedomāju, ka Eh, būs šāda masveida problēma, bet katrā ziņā mēs eh, esam pārunājuši šo problēmu eh, arī ar Serbijas valdību. Kukan kungs atsaucās uz jautājumiem, kur man diemžēl nebūs laiks pilnībā atbildēt, bet es labprāt arī atbildētu uz eh, kolēģi uzdotajiem jautājumiem, bet ir skaidrs, ka ekonomiski un sociālai jautājumi, protams, ir saistīti ar eh, Eiropas eh, Savienības tiesību aktiem, līdz ar to tas, protams, ir daļa no pievienošanās sarunām katrā ziņā iestāšanās sarunas ir tomēr vairāk saistīts ar Eiropas Savienības iekšējiem jautājumiem, mazāk ar ārpolitiku, jo attiecīgajiem kandidātu valstīm tomēr ir jāpieņem e, Eiropas Savienības e, tiesību normas, kas nozīmē to, ka ir, protams, tieša saistība ar ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem. Un, manuprāt, labs veids, kā noslēgt šais debatas, ir tas, uz ko Kukankungs atsaucās, ka padarīt iespējumu šo paplašināšanos, ka tiek eh, tiek prasīts, ka noteikti ir jābūt optimistam šai jomā. Eh, man ir prieks, ka es tāds esmu, un paldies jums par debatēm. Ringraziamo tutti il commissario per. Labi, paldies komisāram par viņu sniegtajām atbildēm, par sniegto informāciju. Tiekamies pulksten trijos. Lūdzu, atcerieties paņemt līdz balsošanas kartītes. Un pēc balsošanas, kā jau es vakar jūs informēju, būs tikšanās ar Morāna kungu kurš mūs stāstīs par situāciju Afganistānā. Un visbeidzot man ir jāatvainojās, man, ka daži no jums man nācās izslēgt mikrofonu, bet man nebija savādāks izvēles. Tiekamies tad pēcpusdienā.